Mes chers collègues, euh, je vous propose d'ouvrir la séance. Dārgie kolēģi, es piedāvāju sākt strādāt. Mēs eh, teorētiski jau no pusnes deviņiem strādājam, bet nu ir ieviesus, ieviesis tāds nelāks paradums vēlāk sākt. Bet jau zinu, ka brīdis ir sarežģīts, eh, trilogs, samierināšanās procedūra un referenti ir ļoti aizņemti līdz ar to. Levandovska kungs pēc brīža ieradīsies un tādēļ piedāvāju sākt mūsu darbu. Tā tad pirmais punkts ir darba kārtības pieņemšana. Jums tā ir izdalīta. Es piedāvāju nelielas izmaiņas. Godmaņa kungu uh, par 13. un 14. punktu tie tiek uh, atsaukti no darba kārtības. Punkts numur 5 ir ļoti nozīmīgs. To sāksim tūlīt pat pēc priekšsētāja paziņojumiem Levandovska kunga klātbūtnē. Es vēlējos un koordinātori vēlējos, lai eh, komisārs Levandovskis ierastos un uh, prezentētu šo budžetu pārskatu, to, ko viņš jau ir uh, darījis tādā apkopojošā veidā pēdējā plenārsēdē, bet ir labi, ka viņš varētu precizēt situāciju un arī atbildēt uz uh, budžeta komitejas deputātu jautājumiem šajā brīdī. Dokuments ir interesants uh, sarunu vešanai par 2011. gada budžetu. Par 2011. gada budžetu mēs esam paredzējuši diskusiju mūsu starpā ceturtajā punktā. Tā notiks šo pēcpusdienu piecpuz, no 15. līdz 16. aizslēgtām durvīm. Es uh, to vēlreiz uh, stāstu tiem, kas uh, ir interesanti par mūsu darbu. Tātad no 14. līdz no 15. 16. līdz 17. Uh, slēg, slēgtām durvīm. 26. 27. punkts par parlamentu un ēku politiku tiks skatīti kopā. No 16.30 līdz 17. Uh, ģenerāla direktora klātbūtnē. Lūdzu, Levandovskungs, esiet sveikti, sēdieties. sēdēties, mēs sākam darbu darba kārtības pieņemšanu. Tātad 26, 27 skatam kopā no 16.30 līdz 17. Pusstundu būs ģenerāldirektors Klaus Vēlu klāt sēdē. Un informēja komiteju, ka ir prasīts ātri izskatīt 53 pārskaitījumu, lai palīdzētu uh, cilvēkiem, kas ir cietuši no plūdiem Pakistānā. Dokuments ir izdalīts, un šovakar varēsim to izdarīt, ja, protams, mūsu referenti būs tādi, ka mēs varēsim tos atbalstīt šis pārskaitījums. 53. pārskaitījums. Es atvainojos 54. Tāpat arī ir citi darba kārtības punkti. Viens uh, punkts ar to ies, uh, iepazīstinās Raimers Bēga par sarunām par ITER un Lisabonas pakotni un budžeta diskusijām kopā, tātad 2015. ar mūsu abiem referentiem, Sidoniju un Helga. Runāsim par sarunu stāvokli un Raimers Bēge stāstīs, kur tad mēs esam šajā jautājumā. Tas ir saistīts ar visu jautājumu kopumu ITER un likumdošanas darbs saistībā ar Lisabonas līgumu. Tas par uh, paziņojumiem. Kobuņos ir uh, publicēts valodas, kurā ir uh, pieejams uh, tulkojums. Uh, sēde tiek straumēta, lai arī neredz mazo sarkano gaismu, kas mums parāda, ka sēde tiek straumēta. Tagad trešais punkts, divi, trīs. Informācija par projektu kopā ar uh, kontu komiteju. Es neatgriezīšos vēlreiz pie šī jautājuma. Tātad trešais darba kārtības punkts. Nesaka priekšsēdājs. Atvainojiet, Gorans par šo punktu. Jā, man arī īsts komentārs par šo te kopējo delegāciju ar kontus ko Horvātiju, jo ziņojums šobrīd ir tāds, kuru uh, dominē negatīvā uh, budžeta kontrolas komitejas nostāja. Šī bija kopēja delegācija, un tāpēc es gribētu lūgt mūsu sekretariātu izskatīt šos uh, šo ziņojumu, jo ir virkni pozitīva attīstība Horvātijā, piemēram, saistībā ar struktūrālajiem fondiem, un tas būtu jāmin šajā ziņojumā, un tagad šis ziņojums nav objektīvs. Paldies! Arī man personīgi bija tāds iespējas, un tas ir iespējas kādēļ. Pretēji tam, kas ir rakstīts Kovu News, uh, tas šis ziņojums netiek izdalīts šobrīd. Mēs mēģināsim šo tekstu papildināt, lai teksts, kas tiks izdalīts, atbilstu tiem aspektiem, kādas arī jūs esat pieminējis. Paldies par jūsu teikto. Trešais punkts. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana, ja nav iebilžu, un liekas, ka tāda nav. Piektais punkts - budžeta pārskatīšana. Paldies komisāru kungam! un uh, mūsu dārgajiem bijušajiem kolēģiem, kā jūs akceptējat brīdī, kas ir ārkārtīgi piepildīts darbiem, apmainīties uh, viedokļiem par budžeta pārskatīšanu. Jūs jau plenārsēdē prezentējāt šī dokumenta vadlīnijas, kas ir publiski pieejams. Uh, Un um, mums ir laiks um, analizēt tā rakstveida formu. Es domāju, ka varētu būt liederīgi šodien, lai jūs atgādinātu mums šo garu principālo jauno vadlīnijas tādā veidā, lai kolēģi varētu reaģēt, uzdot jautājumus. Un tādā veidā, lai mēs paši budžeta komitejas deputāti tā precīzāk varētu saprast, eh, kādā veidā šie priekšlikumi var nākošā gada budžeta pieņemšanas procesu rosināt, kā arī sagatavojot darbs, eh, kāda ir nākošai finanšu perspektīvai, sākot no 2014. un 15. gada komisāra kungs jums vārds. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Mums uh, ir tik daudz iespēju tikties un apspriesties šomēnes Un šodien mēs eh, centīsimies nošķirt eh, budžeta pārskatīšanu, kas ir process, kas jau ir sācies pirms eh, jaunā paziņojuma par Eiropas uh, parlamenta, es atvainojos Eiropas Savienības budžetu, um, nošķirt to no uh, ikgadējā budžeta procedūras. Kaut gan visi šeit zina, uh, jo šeit ir budžeta komitejas cilvēki, kas ir kompetenti, un viņi zina, ka parlaments šīs lietas gribētu sasaistīt, bet mēs šeit esam tieši budžeta pārskatīšanas dēļ un nevis ikgadējās budžeta procedūras dēļ. Mandāts komisijai bija ļoti skaidrs, ka mums vajadzētu sākt pārskatu ar maksājumu, ar izdevumu daļu, ieskaitot brītu atlaidi. Uh, bija eh, publiskās konsultācijas ar vairāk kā 300 ieguldījumiem. Parlaments bija arī klāt eh, šajā procesā, un Lamasur kungs eh, personīgi arī runāja par šiem te ieņēmumiem un par pašu resursiem. Un arī šī sadaļa tika atvērta, un tur mēs saņēmām dažādas atbildes par eiro mūsdienu kontekstā ir jāskata arī jaunās, eh, jaunie pienākumi, kas izriet no Lisabonas līguma un jaunie izaicinājumi, kas prasa kopīgas atbildes, nevis individuāli dalību valstu atbildi, bet kopīgas atbildes, bet uh, arī uh, taupības uh, klimats uh, šobrīd ir ļoti aktuāls un tiešām jūtams, un tas eh, noteikti ietekmēs arī nākotnes attīstību un arī šo te jauno dokumentu, kas būs par kohēziju un KLP, eh, kas ir būtisks izdevumu jomas. Šobrīd eh, ko, komisāru kolēģijā mēs apspriedīsim arī paplašanāšanās procesu, ieskaitot Horvātiju, plusus un mīnusus, ko Horvātija ir sasniegusi um, ceļā uz dalību Eiropas Savienībā, bet arī par citām valstīm. Tātad šis konteksts ir ļoti īpašs. Kas ir būtiskākais budžeta pārskatīšanā? Tas ir kā saskaņot budžeta principus ar šo jauno situāciju, bet arī ir runa par gūtajām mācībām. Man ir ļoti skaidri uh, jāpasaka, ka mācība, ko mēs guvām par Lisabonas pakotni, ir tāda, ka mēs ir ļoti labi, ja ir paredzamība, lai var veidot programmas, tās ieviest, bet tad mēs maksājam zinām cenu par to, ka neesam pietiekami elastīgi un nevaram pietiekami ātri reaģēt. Tātad skaidrs ir tas, ka ir jāizstāv minimāla elastība vismaz. Uh, ko mēs neņēmām vērā tad, kad um, tika sastādīts mandāts par budžetu. Um, mēs neņēmām vērā to, ka budžets ir aizvien vairāk saistīts ar Eiropas Savienības ekonomisko pārvaldību. Un, um, ir vajadzīgs garantijas gan stabilizācijas mehānismā, gan citos mehānismos, um, un tas kļūs par tādu pastāvīgu Eirozonas mehānismu. Uh, bet tas ir darbs, kas tiek šobrīd veikts, un uh, budžets būs uh, kā instrumentu kopums ekonomiskajai disciplīnai. Ne tikai tiks uh, uzspiesti depozītu valstīm, kas neievēro um, stabilitātes un izaugsmas paktu, bet um, šis te stimulu un sankciju variants, mehānisms, vajadzētu to izmantot. Uh, Un uh, mēs meklējam sviras efektu. Kopējais uh, budžets uh, ir 2,5% no kopējā izdevumiem, un mums ir jāpaplašina šī kapacitāte, mums ir inovatīvie finanšu instrumenti, un šeit ir arī tehniskais pielikums, kas ir atsevišķa daļa. Uh, komisāru darba grupa mums ir un uh, mums ir uh, finanšu regulas, uh, finanšu regulā par pārskatīšanu ir visādi noteikumi. Eiro obligācijas, par to esam snieguši deklarāciju, Barozo kungs par to runāja Eiropas parlamentā, runājot par Eiropas Savienības situāciju tā ir jaunākā attīstība un tās eh, gūtās mācības, kā saskaņot budžetu ar to, ka ir pārāk maza elastība 2020. Strat 20. gada stratēģijā. Tā ir daļa no mūsu uzdevuma. Mēs par to vairāk kārt esam runājuši, un šodien arī droši vien par to runāsim. Tātad, cik lielā mērā mēs varam atļauties Lisabonas tipa pārskatīšanu bez juridiskā pamata vai varbūt labāk izvēlēties ikgadējos pielāgojumus, kas izraisa liela interesi jau no paša sākuma, protams, ir šī te pašu resursu sekcija. Mums ir seši kandidāti, neviens nav perfekts šajā sarakstā. ir dažādi pētījumi veikti. Un ir arī skaidrs prasības no tām galvaspilsētām, ka tās vēlētos samazināt tiešos maksājumus Eiropas budžetā, lai varētu konsolidēt nacionālās finanses. Nevienmēr tās ir oficiāls uh, reakcijas bieži vien tie ir neformāli pieprasījumi, bet mums vajadzētu būt eh, atvērtiem arī šajā te ieņēmumu daļā. Budžeta cilvēki, kuri zina, pazīst šos eh, anonīmos dokumentus, kas noplūda no komisijas, šoreiz nekas nenoplūda, jo bija īpaša procedūra, ko mēs ievērojam komisijā. Mēs autonomā veidā uh, veidojām šo budžetu pārskatīšanu, un pirmo reizi neviens nezināja, kas būs sagaidāms tieši pēc būtības, bet kas pirms tam uh, bija noplūdes. Tas ir labs atsaucas punkts, runājot par budžetu pārskatīšanas saturu, piemēram, par kohēziju. Bija runa par kohēzijas politikas centralizāciju Kādreiz eh, kohēzijas politika bija tāda kā eh, distribūcijas politika, lai palīdzētu nabadzīgākiem, bet tagad ir pilnīgi cita vīzija. Kohēzijas politika kā attīstības politika. Um, tā ir daudz līmeņu pārvaldība un nevis eh, centralizēts pasākums, bet tas ir tāds maigs mājiens, ka vajadzētu uh, skatīt arī lauksainiecības politikas daļu Eiropas budžetā. 80. Uh, gados tie ir vairāk kā 80% bijuši, tagad tas ir apmēram 40% un ir skaidra nepieciešamība palielināt finansējumu Eiropas Savienības ambīcijām globālā līmenī. Tagad ir uzsākta ārējā darbības dienesta uh, Uh, darbība, tas ir uh, vajadzīgs vairāk kā jebkad, un viens A sadaļa, kur ir uh, runa par inovācijām, konkurētspēju un valsts finansējumu, tas te ir iesaistīts, lai varētu veicināt konkurētspēju un inovācijas. Mēs prezentējam septiņas iespējas, nesakot, kur būtu jāizvēlās, runājot par finanšu plāna ilgumu. Tātad tas būtu divreiz pieci Tātad eh, vidusposmā būtu obligāta pārskatīšana un arī rezerves tiktu paredzētas šai pārskatīšanai vidusposmā. Kā veidot budžeta struktūru? Kā konsolidēt sadaļas? Kā veidot budžeta struktūru saskaņā ar 2020. gada stratēģijas galvenajiem mērķiem? Tas viss ir iekļauts budžeta pārskatīšanā. Lūdzu, skatiet to kopā ar tehnisko pielikumu, jo es uh, zinu, ko teica Salvadors Garīga. Viņš, protams, runā pamatot, bet uh, viņš nav redzējis šo tehnisko pielikumu, kur ir skaitļi. Un abi šie dokumenti būtu jāskat kopā. Es domāju, ka ar to arī pietiktu. Um, ievadam. Mums ir arī ļoti daudz citu iespēju neoficiāli par šiem jautājumiem apspriesties, bet paldies par ielūgumu. Komisēra. Ļoti labi, paldies, komisāri, kungs, vairāk deputāti grib uzdot jautājumus. Salvadors Garīga pirmais. Viņš noteikti gribēs uzstāties kā tautas partijas koordinātors budžeta komiteja, un viņš ir arī viens no komitejas būtiskākajiem referentiem. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Nu, es nezinu īsti kādā kvalitātē. Tagad man būtu jāuzdod jautājums, lai reaģētu uz komisāru kungu teikto. Komisārs nesen bija um, Sūra komitejā, lai um, diskutētu par budžeta jautājumiem, un daudz bija klāt. Sēde bija ļoti interesanta un konstruktīva par šo budžeta pārskatu. Mums ir jāmēģina 2011. gada jautājums saistīt ar budžeta pārskatu, kas ir vērsts uz nākotni. Sura komitejas sēde. Komisārs uzstājas un nu, nebija īsti tik ļoti skaidrs tās lietas, un būtu labi, ja komisārs tagad varētu kaut ko vairāk teikt par nākotnes vīzijām. Sākumā par struktūru. Iepriekšējā sēdē arī runājām par to, ka struktūra nākošajai finanšu perspektīvai balstās uz uh, 2020. gada stratēģiju un arī izaugsmes prognozēm bet ir arī analizēti skaitļi, kurus komisārs Levandovskis ir devis referentei Sidonijai par tā sauktiem flagship jautājumiem, un šeit mēs redzējām, ka vismaz daļa no šīs 2020. gada stratēģijas uh, ir pārņemta nākošās finanšu perspektīvas uh, iestrādē. Un es gribētu zināt, kāda ir šī ideālā uh, forma finanšu perspektīvai, tādā vienkāršotā formā, bet nu, tā tomēr nedaudz izsmeļošāka attiecībā uz uh, to, kas šodien formulēts 2020. gada stratēģijā un jau budžeta pārskats un arī uh, izmaiņas ir izskatītas, tad eh, konstatējām vienkārši to, ka ir maz informācijas par eh, īstenošanas vienkāršošanu budžetam, un tas ir nepieciešams, tas ir nepieciešams uzlabojumam. Lai labāk varētu nākotnes budžetus īstenot, piemēram, kapacitāte, arī reģionālā kapacitāte, pašvaldība iespējas šīs problēmas īstenot. Tā arī ir būtiska daļa šo iestāžu veicināšanas spējai. Un šeit komisijai vajadzētu nedaudz precīzāk um, izskaidrot tās um, nostāju. Un bez tām ir vēl viens jautājums, par ko esam norūpējušies un kurā es vēlreiz gribētu aizsākt diskusiju budžeta komitejām. Tas ir jautājums un ko mēs sasniegsim ar 2020. gada stratēģiju nākošā finanšu perspektīvā. Tā ir praktiski Lisabonas stratēģija ar integrētu budžetu. Un vienīgā iespēja, kāda ir jums kā komisāram, lai arī nacionālo reformu stāvokli analizētu, ir budžeta izvērtēšana kādu komisiju Eiropas līmenī no savas puses veids, un tas ir ļoti būtiski. Mums ir nepieciešams obligāts, obligāta reakcija un uh, kontroli par to, kā nacionālās dalībvalsts īsteno šīs programmas un plāns. Visādi citādi komisija nebūs iespēja Mm, sakot tam, lai 2020. gada stratēģija tiktu īstenot. Un mēs taču negribam, lai šī struktūra jaunai finanšu uh, perspektīvai būtu, nu, tā kā nedzīvs dzimis bērns. Un es gribētu precīzāk uzklausīt uh, to, ko jūs domājat par nacionālajiem finanšu plāniem un kā jūs tos vēlaties iesaistīt eh, savos pārskatos. Priekšsēdētājs, paldies! Mm, es lūdzu jūs būt īsākiem, jo komisāra kungam nav pārāk daudz laika. Nākošais Džeims Elis. Uh, for... Paldies, kafija man lūdzu. Paldies. Komisāra kungs, es esmu priecīgs jūs redzēt un ir ārkārtīgi pateikam, ka mums ir iespēja runāt par šo budžeta pārskatu. E, patiesībā mums arī ir pieejams 29. oktobra padomas nolēmums un padomu tur it kā pasaka savu viedokli, bet es vēlētos nākt klajā ar vairākiem komentāriem. Vispirms, man ir radies iespējas, ka budžeta pārskata dokuments, vismaz pēc manām domām, jūs nenākiet klajā ne ar vienu skaitli 2012. 13. gada budžeta plānam un Ja pareizi atceros, tad brīdī, kad 90. Eh, gados mēs nolēmām par šādiem budžeta pārskatiem, un tagad eh, mēs saņemam budžeta pārskatu, bet budžeta pārskatā it kā adekvātu skaitļu nav. Man tas liekas samērā dīvaini, kad it kā mēs kaut ko darām, bet tajā pašā laikā kāda tam ir jēga. Otrais, arī tas man liekas dīvaini, ka mēs runājam par gaišo nākotni, bet vai tiešām mums ir detalizēts pārskats par to, kādas problēmas programmas ir nepieciešams, ko par to saka revīzijas palāta, kādi ir būtiskākie soļi, kas mums būtu jāizdara. Priekšsēdētāji kungs, vai tiešām jūs esat izvērtējis, piemēram, zinātnes un pētniecības programmas? Mēs runājam par 30 tūkstošiem zinātnieku, kuri mājaslapā ir parakstījušies zem petīcijas, ka ir ārkārtīgi grūti iegūt zinātniskajiem pētījumiem naudu, un tāpēc viņi nevēlas vairs to darīt. Raugoties, tas ir arī mans pēdējais komentārs uz 2020. gada stratēģiju ja mēs nevēlamies Eiropu izskatīt globālā kontekstā, tad e, mēs neko nepanāksim. Mums ir jāsaprot, ka Āzija ceļās kā liels tornis, un vai tiešām jums nav kāds ārējais dokuments, kurš varbūt raugās uz Eiropu kā globālu spēlētāju 20. gadā? Protams, ka mums ir jāskatās arī uz tā, sāra, uz tā saucamo ārējo dimensiju. Un, protams, um, es nezinu, kā jūs to visu vēlties savilkt kopā, un tomēr tie bija mani jautājumi. Paldies, dārgais kolēģi, par šo ļoti precīzo jautājumu. Tagad Anna Jensen. You, Paldies, priekšsēdētāja kungs. Un vēlētos pateikties Jamašam par to, ka viņš šodien ir ieradies uz mūsu komitejas sēdi. Arī man nepatīk šis pārskats. Katrā ziņā dokuments ir interesants un tam pievienotie pielikumi ir tikpat interesanti. Šajā dokumentā ir vairākas interesantas idejas, un tomēr jūs visu laiku mums piedāvājiet skatījumu gadu no gada uz priekšu, bet jautājums ir par ambīcijām. Vai tiešām šāds viedoklis, vai tiešām šis dokuments ir pieņemams patreizējiem komisijas sastāvam? Vai tiešām jums nav nekādas plānošanas idejas? Par to, kas notiks no šā brīža līdz 13. gadam, kas notiks ar Lisabonas mērķiem, uh, Tātad plānošana mazliet ilglaicīgākā periodā. Un kā jūs domājat, varbūt naudu pārdalīt mazliet tām programmām, kuras strādā, un varbūt arī mazliet pabīdīt uz priekš tās programmas, kuras nestrādā. Tātad, kas notika ar šīm labajām idejām? Jo patreiz visiem ir skaidrs, ka 2012. un 2013. gadā mēs zinām, ka mums nebūs pieejama pietiekami daudz līdzekļi lauksaimniecības sektoram. Tātad eh, mums ir ļoti neliela margināla un kā mēs šo naudu pārdalīsim. Tātad mans jautājums, kāpēc jūs nevēlaties mums parādīt veidu vai ceļu? Tātad, kāpēc jūs tiešām nepārskatat budžetu? Kāpēc netiek pārskatīta patreizējā budžeta ideja, patreizējais finanšu ietvars, plāns? Un varbūt, ka vajadzētu nākt klajā ar idejām, ko darīt turpmākajos divos, trīs gados, aktīvi rīkoties un nevis tikai sēdēt un neko neveikt. Vai tiešām komisijai nav nekādu ambīciju? Vai tiešām šī komisija nedarīs neko budžeta sakārtošanā un šajā finanšu plānā, vai tiešām jums strādāsiet tikai, jūs runāsiet tikai par nākamo finanšu plānu, respektīvi par nākamo komisiju? Paldies. Nākošā runātāja Gardijā Zabala. Paldies priekšsēdētāji, kungs Levandovs, kungs, paldies, ka ieradāties komitejā, lai diskutētu. Un mēs jau arī runājam par mūsu komitejas domām. Būtībā šis dokuments ir interesants diskusijas sākumam arī attiecībos 2020. gadu un nākotnes politiku. Šeit ir tādi priekšstati par kohēsijas politiku, par kā, kopēju lauksaimniecības politiku un um, tiek sākt diskusija arī par pašu līdzekļiem, kā arī elastīgumu jautājums. Par šiem jautājumiem mēs vien biežāk runājam šeit komitejā. Tiek runāts arī par nākotnes finanšu ietveru Piemēram, šis 5 eh, plus 5 ar eh, pārbaudu vidustermiņā, un tad nonākam pie dokumentu, un to es eh, varu um, saistīt ar šo 5 plus 5 principu. Ja pārbaudu vidustermiņā ir patiesa pārbauda tāda, nu, pamatīga pārbauda, un to mēs uh, sagaidām. Uh, šajā dokumentā. Nu, tas īsti nav tas, kas ir sāstīts ar iepriekšējo finanšu perspektīvu. Nu, bet tas, ko dzirdu no kolēģiem, ir tas, ka jau finanšu perspektīvas pieņemšanā bija skaidrs, ka būs uh, problēmas ar īstenošanu, tādēļ priekšlikums par pārbaudi, uh, par to, kas ir labi un kas ir mazāk labi par finansējumu un nākotnes finansējumu. Tā ir problēma, kas ir saistīta ar nākotni. Un ne visas problēmas tiek atrisinātas. Tādēļ gribu zināt no komisijas, kādas uh, iespējas ir nākotnē strādāt, jo šis dokuments varētu būt pamats arī nākotnes finanšu perspektīvai, bet neatrisina tās problēmas, kādas ir pat labāk. Uh, Un uh, arī trilogu sēdēs jūs uh, arī redzējāt, ka ir problēmas. Par tām stāstījām tagad. Un tas jau no paša sākuma bija zināms, ka šīs problēmas uh, būs. Un eh, šis dokuments ir eh, divus gadus par vēlu, tādēļ nevajadzētu tagad laiku zaudēt. Tātad, neskatoties uz šo interesanto dokumentu, mēs nevaram pieņemt nākotnes dokumentu, ja neizanalizējam, kur esam pat labam. Tagad Laslo Šurjans. Paldies, prieksēdētāji kungs. Es vēlētos nākt klajā ar vienu sakāmo, un tas ir sekojošais. Komisārs teica, ka. E- Tātad kohēzijas politikas mērķis līdz šim ir bijis e, tāds, lai kompensētu uh, tās problēmas, kā ar karām saskars uh, reģioni. Es sākušu trešo reizi, saka runātājs. Tātad Kohēzijas politikas mērķis ir sniegt palīdzību reģioniem, kas saskars ar problēmām. Un mēs esam tādu ļoti noteiktu progresu sasnieguši. Un vēlos vērst jūsu uzmanību uz to, ka kohēzijas politika ir tāda veiksmas stāsta daļa Eiropas Savienībā, un neskatoties uz to, ir tāda ļoti liela atšķirība, kāda līdz šim nav bijusi starp reģioniem, kas ir labi attīstīti, un tādiem, kas kavēs attīstībā. Tātad, ja ir izmaiņas kohēzijas stratēģijā, tad mēs atsakamies no sākotnējiem plāniem un rīkojamies pretēji solidaritātes principiem. ir tāda neliela atsauksme, atsauksme uz uh, to, kā tiek uh, vadīts uh, problēmas. Tas jāsaist arī ar vidas problēmu risinājumu. Bet nu nevar uh, pilnīgi visu paveikt. Un samazinot uh, programmas, kādas pat laban jau tiek īstenotas un pat laban uh, vēl nav pabeigtas. Uh, Tātad mans jautājums. Mēs uzklausījām par Ozokungu, viņš runāja par risinājumu 5 plus 5. Daudzi no mums bija pārsteigti vai pat arī šokēti par šo priekšlikumu, bet reizvien vairāk uh, tādu, kas uh, redz tādu zinām racionalitāti šajos jautājumos un kas domā, ka tas varētu būt gal galā pat saprātīgi, bet uh, ar nosacījumu, ka mm, vidustermiņā notiek tāds paties pārskats un ne tikai tāds, uh, nu, it kā pārskats, kāds ir bijis līdz šim. Un, komisāra kungs, es gribētu no jums labprāt zināt, kā jūs uh, iedomājaties šo pāreju SIS uh, tēmai uz septiņiem, no septiņiem gadiem uz uh, 5 plus 5 gadu sistēmu. Protams, ka pēc 14 gadiem nevar pēkšņi 10 gadus uh, ieviest. Nu, ir absolūti nepieciešams, lai būtu arī pārejas periods. Ko jūs uh, plānojat? Un paldies par jūsu uzmanību. Un paldies, komisāra kungs, kas ieradies. Priekšsēdājs kungs, uh, priekšsēdājs kungs, tagad portašs. Brigāda eh, prezidenta. Eh, paldies, priekšsēdētāja kungs. Komisāra kungs, es eh, tiešām tagad vēlētos neatkārtot, un es vēlētos eh, neatkārtot arī to, ko es teicu citā komitejā. Šoreiz uzmanību vēlētos vērst uz to, ka šajā dokumentā ir vairāk interesanti punkti un pavisam daudz interesantu ideju. Un tomēr, manuprāt, mēs vienkārši uzskaitam faktus, bet praksē, ko tas nozīmē praksē? Mēs atkal runājam par nākamo finanšu plānu. Un, protams, ka mums par to ir jārunā, un tomēr, vai tad šis nav patreizējā budžeta pārskats? Un tā arī ir galvenā problēma. Mēs runājam par nākamo budžeta plānu, tātad par nākamo, un mēs runājam par ļoti apjomīgiem taupības pasākumiem. Un ja mums izdotos eh, finanšu plāna vidustermiņa pārskata debatas tiešām novirzīt uz eh, mūsu mērķiem, vai tad nebūs tā, ka arī nākošais finanšu plāns tiks aplipināts ar īslaicīgām vīzijām, un tas arī, manuprāt, ir lielākais mīnus jūsu sagatavotajā dokumentā. Tātad, kā es saku, šis dokuments vienkārši skrien tipin uz priekšu maziņiem solīšiem, bet mums vajadzētu apsēsties un izvērtēt tās problēmas, ar kurām mēs sastapsimies jau nākamgad, 11., 12., arī 13. gadā. Jo, ja mēs netiksim galā nopietni un normāli ar problēmām, kuras būs 12. un 13. gadā, tad 14. gadā mēs joprojām tikai cīnīsimies un runāsim par taupības pasākumiem, par budžeta apcirpšanu nākamajam finanšu plānam. Vai tad tas ir mūsu mērķis? Ir tādi, kur uzskata, ka mums vispār nebūs iespējams paturēt kopīgu valūtu, ja mums nebūs e, budžets, kurā būtu sava veida klīrings. Atcerēsimies, ka mums bija 80. gados, kad parādījās struktūra fonda un tā tālāk, bet ekonomiskais konteksts, kādā Eiropa un tās iedzīvotāji dzīvo šobrīd, mums neļauj šādi rīkoties, un arī ekonomiskais, e, ekonomiskais ietvars, kurā mēs šobrīd dzīvojam, ir pilnīgi savādāks nekā 80. gadu vidū. Patiesībā toreiz, 80. gados, valstis it kā mēģināja izvērtēt tās valstis, kurām ir budžeta pārpalikums un budžeta deficīts, bet jebkurā gadījumā tās valsts, kuras arvien dziļāk slīkst budžeta deficītā, to ir darījusi jau gadu desmitiem, un plājas arvien palielinās. Un tas rada, protams, sociālo spriedzi, ko tam vajadzētu darīt. Tās valsts, kuras šobrīd ir um, varbūt ne flagmaņa pozīcijā ekonomiskās izaugsmas ziņā, tam mums, protams, vajadzētu palīdzēt, un tāda jau ir bijusi sākuma ideja jebkuriem solidaritātes pasākumiem un arī kohēzijas politikai. Bet eh, kohēzijas politika tika šā iemesla dēļ izveidota, bet šobrīd ir skaidrs, ka kohēzijas politikai nav izdevies šo plaisu mazināt. Vēl bez tam eh, šī kohēzijas politika arī nav novērsusi sociālo spriedzi, kuras dēļ tā galvenokārt tika darīta. Un es domāju, ka šāda realitāte netiek atspoguļota. Paldies tagad Helga Tripel. Nu, priekšsēdētāji kungs, man liekas, ka, nu, gluži kā vēl ar ritenī jūtos un to, ka jūs esat laimīgs cilvēks, nu, par to es šaubos. Raugoties uz šo diskusiju, jāsaka tā. Ar Levandovska kungu uh, pārējo gadu laikā dažādās, dažādos amatos esmu bieži runājusi. Viņš saka, ka es esmu nepacietīga, bet es saku, viņš pārāk pacietīgs. 2008. gadā, tad, kad runājam par tagad spēkā esošo finanšu perspektīvu un balsojam par to, mēs uh, saņēmām solījumu, ka būs šis budžeta pārskats un nevis tikai, lai kavētu uh, izklaidāt mūs un kavētu laiku. Uh, bet eh, tādēļ, lai mēs varētu mm, skatīties, kā mēs varētu ekonomiski uh, labāk darboties. Es pagājušajā nedēļā biju Ķīnā. Ķīna jau ir vadošā vēju enerģijā, kas bija reiz e e Eiropa. Tā ārkārtīgi attīstās ātri saules enerģijas izmantošanas laukā, un man liekas, tas ir bīstami, ka mēs atļaujamies no nu, pirmās pozīcijas atkāpties gan privātā ekonomikā, gan arī mūsu uh, politiskajā vadībā, rūpniecības politikas vadībā. Uh, Es domāju, ka tie visi ir jautājumi Eiropas Savienības 2020 uh, stratēģijai, un jautājums ir, kā tas atspoguļojas budžetā jau 2012. un 2013. gadā, bet arī no 2014. gada, un tādēļ saku tā, ka šis dokuments ir drīzāk pārdomu, nevis uh, iejaukšanās dokuments, bet politiski tāds bija šis priekšlikums, kad uh, par to lēmām. Un nākošā problēma, ar kur es saskaros, uh, Pat laban padomē dalību valstis parāda, ka nu, aizvien lielāka nozīme ir starpvaldību lēmumiem. Tas nav komisijai labi un arī mums ne. Tādēļ mans otrais strateģiskais jautājums, kādas politiskās konsekvences un secinājums jūs izdarat? Un vai jūs domājat, ka komisija un parlaments var kopā būt spēcīgāk viņu politikā pret padomi, lai kopā pārstāvētu mūsu pozīcijas. Paldies! Tagad Bēgas kungs. Jā, nu es uzreiz varu turpināt to, ko Helga teica. Neskatoties uz Lisabonas līgumu, nu, burtiski um, briesmas ir tādas, ka atkritīsim laikā pirms Lisabonas līguma, un tas ir tāds ļoti bažīgs attīstības modelis jau komitejā. Varējām diskutēt ar uh, komisāru par šo dokumentu. Protams, ka tas nav tas, ko mēs vēlamies saņemt, balstoties mūsu paziņojumu 2006. gadā. Mēs gaidījām vairāk. No otras puses, protams, ka nevar aizmirst to, ka šajā dokumentā ir daudz interesantu ierosinājumu arī par šodienas situāciju, par samierināšanas procedūru un arī par nākošo finanšu perspektīvu. Un tas var palīdzēt bet pilnībā piekrītu Helgai. Tas ir ļoti jauki, ja tāds intelektuāls vingrinājums, bet kas tā, kāds tad ir rezultāts? Un tādēļ divi jautājumi komisāram. No vienas puses par pašu līdzekļiem. Dokumentā komisija ļoti skaidri nosauc vairākas interesantas uh, iespējas veicināt pašu uh, līdzekļu uh, diskusiju un komisiju šo sarakstu. Nu, tas nav pilnīgs saraksts, bet kā iespējas tiek uh, skatīts sekojušais, lai uh, pakāpeniski samazinātu nacionālās iemaksas Bet vai komisija atklātās sarunās arī nevarētu konkrētāk uzstāties un šo sarakstu kaut kādā veidā arī uh, uzņemt un teikt, jā, protams, mēs arī strādājam balstoties uz šiem dokumentiem, arī attiecībā uz uh, to, kādas dažādās iespējas ir attiecībā uz pašu līdzekļiem un kādi varētu būt priekšlikumi. Un jūs arī mm, jums ir jāizsaka iniciatīvas, visādi citādi to darīs citi. Nevar atsākties uz šo iniciatīvu tiesību, ja to neizmanto. Tā tā pati situācija, kāda ir bijusi padomas sarunās. Un, uh, ja nav aktīva darbība, tad rodas tāds tā kā vakums, un ja to nedara komisija, tad to pārņem padomi. Tas ir tas, ko es domāju, un tādēļ es domāju, ka komisijai jāpierāda, ka tā pamatoti uh, uh, var izteikt iniciatīvas, ka viņai ir tiesības šīs iniciatīvas izteikt, un šajās dienās viņai būtu jābūt aktīvākai, lai papildinātu uh, šo dokumentu. Otra piezīme par uh, darbības laiku. Būtībā ir trīs modeļi darba kārtībā. Bijušais parlaments, uh, balstoties uz iniciatīvu ziņojumu martā, diskutēja un sāk runāt par iespējamo uh, pagarinājumu ar piemērojumu, balstoties uz Lisabonas līgumu, un pēc tam piecu uh, gadu darbības termiņš ar tādu būtiskāku demokrātisko iesaisti, lai tāda būtu. Protams, ka ir arī diskusijas, kurās tiek teikts, jā, un kāda mēs šo piecu gadu laiku sasniegšam. No vienas puses ir pagarinājums, un tad piecu gadu diskusija, un citi saka, jā, nu kā tad ir tas ar padomu, nu varbūt, ka šos eh, septiņus gadus vēlreiz jāizsmer, un tad piecus gadus, nu arī tas laiks viņā ir iespējams, un tad nāk komisija. Un tās priekšlikums ir 5 plus 5, un mm, starp laikām nekas. Tātad, ja mēs diskutējam par šo modeļu, es visnotaļ redzu, ka dalība valstis un kas no tā var gūt labumu. Jo tad uh, dažus, teiksim, veicināšanas pasākumus var desmit gadu ilgumā pieņemt. Un Šlēsvirgas Folsteins, mans pārstāvētās pavalsts, valdība Balcijā varbūt nemaz nebūtu priecība, jo tad tas būtu jau no viss nolēmts. Un padomu saka, jā, nu, tad mēs ne tikai katrs 5 vai 7 gadus cīnāmies, bet ik pa 10 gadiem, un tādēļ, nu, tas būtu izdevīgi. Bet, nu, kopumā prasības budžeta, budžetam Eiropā, kuram ir jāatbilst jauniem izaicinājumiem, tā kā Helga savā priekšlikumā izteica, mums jārēģē ātri un tādēļ ar šādiem manas ieskicētiem pasākumiem mēs nevarētu to darīt. Tātad, dārgais komisārs, es domāju, arī Eh, par tiem, kas strādā šo, uh, sur komitejā Jutā un Salvador, varbūt vajadzētu vienkārši paskatīties, kādas priekšrocības un trūkumi ir šiem dažādajiem modeļiem. Manā skatījumā, jo sliktāk būs eh, skaitļi, jo īsākam jābūt šim termiņam, un jo sliktāki un neapmierinošāki ir uh, elastīguma instrumenti politiskai darbībai, jo īsākiem jābūt šiem termiņiem. Un ja mēs tad dzirdam uh, tādus uh, baumas, ko tās augtās neto maksātāji uh, valsts uh, izdevumā, uh, kāda secinājuma varētu būt un uh, seks varētu būt šai sešu valstu parakstītāju vēstulē. Es domāju, ka tas bija 2006. gada decembrī. Nu, tad 10 gadu 5 plus 5 un pārskats uh, ir novecojuši, ja mēs uh, runājam par tiem mērķiem, kādi ir budžetam tagad, un parlaments nekad tam nepiekritīs vai arī mēs paši eh, mūs izslēdzam no politiskās eh, procesa veidošanas. Un tādēļ viss trīs modeļi par tiem ir jārunā un ļoti precīzi jāizdomā, balstoties uz to, kas ir ar patiesajiem eh, skaitļiem samērojams kā budžeta politikas veidošana. Un tad var pieņemt lēmums par periodu ilgumu Un apzināti saku, ja dalība valsts vai bloķējošais manā mazākums padomā saka, budžetam jābūt zemākam nekā tas, kas mums ir šodien, tad daudz labāk ir galu galā dzīvot ar to, kas mums šodien ir. Un tādēļ aktuālā diskusija par piemērošanu un pārskatu un Lisabonas līgumu savienojot ar 2011. un 2013. gadu budžetu ir ārkārtīgi nozīmīgi, jo šodien eh, neviens eh, nevar eh, prognozēt, cik stūrgalvīgi dalībvalsts izturēsies, bet, nu, iedomājieties, būs kāds skaitlis, piemēram, 08, stabilitātes pakotne 2 ar garantijām ārpus budžeta, un šīs manevrēšanas iespējams, kā, kā ķilnieku ņemam un Eiropas investīcija bankai viss samazinām, un tad, nu, lielisks būs publiskais tēls, un tad 5 plus 5 ir vienkārši novecojis. Tā tad es lūdzu komisiju ļoti, nu, tā strikti izskatīt. Es zinu, ka jūs nebijāt uh, diskutēt pagarinājumu, bet tas, tas normālais. Uh, uh, Baratums, ja kāds izsaka priekšlikumu, tad komisija saka parasti nē, jo komisija ir šīs iniciatīva tiesības. Bet, nu, es lūgtu tā nedaudz intensīvāk izskatīt, kādas ir iespējas un kādas ir iespējas veidot procesu, arī ievērojot to, kādas diskusijas iespējams padomē veidojas tieši tagad, un tad vajadzētu šīs diskusijas arī uh, citos formos izdiskutēt, un, manuprāt, arī nākošā gada sākumā. Paldies! Paldies, dārgie kolēģi, mums ir ļoti maz laika un pieci um, deputāti vēlas uzdot jautājumus. Daudz jautājumu jau tika uzdota, dodu minūti katram. Visādi citādi komisāram vienkārši nebūs laika atbildēt. Vicepriekšsēdētājs Alvāro kungs. Paldies. Viena minūte būs pietiekama, jo es gribēju tikai atsaukties uz to, ko teica kolēģi Jāni Jensena. Uh, proti par to, cik ļoti tā ir pārskatīšana, ko mēs gaidījām, jo, lai plānotu nākotni, ir jāņem vērā pagātnes mācības, kas ir svarīgi, un man trūkst informācijas par to, jo es esmu šeit tikai sešus gadus, bet jautājums ir par to, cik efektīvi budžets tiek tērēts, jo vienmēr tiek uh, aicināts uh, vairāk un vairāk naudas sniegt, bet kā mēs tērējam to, kas mums ir. Nesmu redzējis nevienu pētījumu, kāda ir katra Eiropas iztērētā Eiropa pievienotā vērtība. Un tas varbūt būtu labs plāns nākotnē - skatīties, cik efektīvi mēs šobrīd tērējam mūsu naudu. Paldies, dargais kolēģi. Tagad uh, vicepriekšsēdētāja Juta Hauk un uh, priekšsēdētāja Šura komiteja. Paldies, man ir pavisam konkrēts jautājums, nav tāds tālajošs jautājums. Tas, ko Raimers saka, es nevaru akceptēt to pat uz pieciem gadiem, arī no 14. līdz 18. gadam ar mazāk naudas nekā mums tagad ir, tad mēs arī neiztiksim vienalga, cik īsus mēs šos plānus veidojam, bet kas man ir svarīgi, mums ir kopienas vāze. Uh, ko piedāvā komisija, apstiprina padome un uh, ar ļoti pozitīvu atbalstu no parlamenta. Eiropa 2020 šī stratēģija. Un ja mēs paraugāmies uz šo stratēģiju, tad uh, jāredz arī šī te visaptvarošā pieeja. Tur to mēs apspriedām jau pagājušreiz. Un es domāju, ka tad, kad mēs runājam par visaptvarošu pieeju, uh, Mums nav tikai jāaicina visi ģenerāla direktorāti sadarboties, mums ir uh, arī jādomā par to, ka Eiropas līmenis un nacionālais līmenis ir jāsastaista. Un šajā pārskatīšanas dokumentā ir šāda pieeja, un, protams, arī citās uh, jomās ir šī pieeja. Eiropas semestris arī ir viens variants, ko es varu tikai atbalstīt, arī mūsu izpratnē, bet šeit tiek piedāvāts uh, sastādīt tādu kā attīstības un investīciju partnerības līgumu. Ja mēs uh, vienkārši pārsaucam jau vecās lietas, proti mūsu operacionālās darbības programmas, reģionālā struktūra politikā, tās ir jāiesniedz komisijai, un komi es atvainojos, tās komisija ir jāapstiprina, un uh, komisija tad saka, jā, tur ir jābūt uzlabojumiem, ja mēs to vienkārši nepaņemam uh, un nepārsaucam, tad ko tad es tur varu iedomāties? Tātad, ja ir šāds līgums, eh, publisks līgums, vai tur ir kaut kāda sankcija iespējas, un eh, ja es šo līgumu neizpildu, tad, tad vai eh, tur ir jau kaut kāds saturs šeit uh, Eiropas uh, līmenī, jo kaut gan es vienmēr domāju par to, ka Eiropa ir uh, svarīga uh, struktūru izpratnē un tad um, šo te piepildījumu saturu um, dod nacionālās uh, valstis. Varbūt komisijai šeit ir kaut kāds idejas, un ja komisijai šeit ir idejas uh, par šādu līgumu, vai ir jau arī reakcija no dalību valstīm? Merci, Jūtā, Goranfer. Paldies, Jūtā, tagad Gorans Ferms. Thank you, Chair, just... Paldies, priekšsādātāji, tikai dažas pārdomas Ja dažas dalībvalstis nopietni domā savus priekšlikumus par uh, sa, budžeta samazinājumu līdz 0,8%, tas nozīmē, ka mēs zaudētu apmēram 30 miljārdus gadā Eiropas Savienības budžetā. Un es domāju, ka mums tiešām ir jāpievēršas galvenajām, svarīgākajām lietām. Proti, kas notiktu, ja Eiropas Savienības budžets samazinātos par 30 miljārdiem? Uh, Piemēram, tās lietas, par ko mēs eh, runājām, um, Eiropas nēsamības izmaksas un tā tālāk, tas pēkšņi kļūst ļoti aktuāls, nevis vienkārši frāzes. Džēms Ellis minēja 13 tūkstoši pētnieku, kuri demonstrējuši uh, savu nostāju pret demokrātiju, bet uh, varbūt, ka tad jādomā par to, ka 400 vai 500 tūkstoši pētnieku ir ārpus Eiropas, jo viņi nevar atrast finansējumu Eiropā. Vai Eiropai nevajadzētu domāt par šādu problēmu risināšanu? Mēģināsim parādīt, ko mēs varam darīt. Un par iekšējo tirgu, piemēram. Kāpēc mēs eh, nespējam izveidot fizisku iekšējo tirgu? Uh, mums nav izdevies uzbūvēt dzelzceļa vai energoinfrastruktūru, lai pat tiešām satīklotu Eiropu, bet ko mēs uh, panākt, ja mēs to būtu izdarījuši, ja mēs to varētu izdarīt. Mums ir tiešām jārunā par šiem te lielajiem jautājumiem šeit un censties izskaidrot atšķirību starp situāciju, uh, kāda būtu, ja nebūtu Eiropas rīcības un šo situāciju. Uh, Mums, protams, ir arī jāpierāda, ka mēs spējam naudu iztērēt efektīvi. Man joprojām trūkst priekšlikumu un patīk ideja par kopējo strateģisko ietveru struktūru fondiem, bet mums ir jābūt konkrētākiem. Revīzijas palāta joprojām kritizē struktūru fondu rezultātus. Mēs redzam, ka uh, tās lietas, ko jūs minat, uh, proti, ka programmas uzsāk ļoti uh, Uh, lēni savu darbību, ļoti lēni tiek izmantoti līdzi, līdzekļi. Mums ir tiešām jāatnāk par šādiem jautājumiem daudz konkrētāk, jo pretējā gadījumā dalībvalsts mums nedos naudu. Tātad, manuprāt, mums ir jārunā par šiem fundamentālajiem jautājumiem, un, manuprāt, tas ir pats svarīgākais, ko mēs varam darīt šajā reformu dokumentā. Pavisam īsti godmaņkungs. So I... Es eh, tiešām uzņemšu laiku un runāšu vienu minūti. Vēlētos pieskarties vairākiem momentiem. Ja mēs izvērtējam budžeta maksājums no 2007. līdz 2011. gadam, tad uzmanību vajadzētu pievērst vairākiem aspektiem. Tā tad no nauda nāk no Eiropas eh, attīstības fonda un paskatīsimies 2009. gadā 1,9 miljārdi netika izmaksāti. Un šī programma ir domāta, lai palīdzētu. Un mans jautājums jums ir, ko mēs darīsim nākotnē. Izskatās, ka šī nauda tiek izmantota dažādiem mērķiem, un tas ir nepareizi. Otrais par kohēzijas politiku. Mēs nevaram runāt par 5, 5, par 7 vai 10 gadiem. Tas, kas man nav skaidrs, ja mēs skatāmies uz apropriācijām struktūra fondos, tad maksājumi tiek saņemti trešajā gadā. Tātad patiesībā pirmajā gadā vajadzētu jau sākt maksāt, bet pirmajā gadā izmaksātā nauda ir nulle, otrajā nulle un tikai trešajā nauda sāk ieplūst. Protams, ka visiem ir skaidrs, ka struktūrālie fondi ir tiek izmantoti dažādiem iemesliem, un viens no tiem ir arī šis atvesaļošanās plāns. Uh, Un trešais ir šī te sestā zinātnes un pētniecības programma, kura patiesībā nedarbojās. Un ja tā nedarbojas pietiekami labi, tad visiem ir skaidrs, ka kaut kas nav kārtībā. Tātad nauda tiek piešķirta, nauda tiek izmantota, un tad mēs redzam, ka uh, programmā tiek izmantota nauda neizmantotos apmēros 10%, 7% un visu laiku notiek šī šī svārstība, šī oscilācija. Kā jau Bēgas kundze teica, tagad mēs esam piektajā gadā un mēs esam absorbējuši tikai 70% no fondiem. Līdz ar to, lai mēs izmantot 100% no programmai atvēlētajiem līdzekļiem, tad mums ir nepieciešama nevis 7, bet, teiksim, 11 gadi. Paldies! Merci beaucoup, mon cher collègue. Dernier orat... Paldies, tēko kolēģi. Pēdējais runātājs Ivo Kalfins. Uh. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Komisāra kungs. Pēdējā gadā, pie tām ne tikai pēdējā gadā, bet pēdējos gadu desmitos, relatīvu, relatīvi raugoties, Eiropas budžets ir pieaudzis. Tātad eh, šajā dokumentā jūs mēģiniet to šo pieaugušo budžetu labāk izmantot. Es saprotu, ka kohēzijas politika ir saistīta ar to, ka Eiropa mainās, bet varbūt mans jautājums vairāk ir saistīts ar to, vai mums nevajadzētu padomāt par to, ko mēs zaudējam, nepalielinot Eiropas budžetu. Jorans jau to pieminēja. Es zinu, ka komisija vēlas sagatavot ziņojumu, bet varbūt jūs nevarētu sagatavot ziņojumu par to, kas notiks. Uh, ja mums būs milzīgs Eiropas budžets, liels Eiropas budžets, ko, kādā veidā tas palīdzēs dalību valstīm. Paskaidrošu tā tad, ja mēs vēlamies stabilitāti eirozonā, tad es uzskatu, ka fiskālās politikas centralizācija stabilizētu situāciju. Tagad par to nediskutēsim, bet vispār runājot par Eiropas budžetu, nebūsim tādi kautrīgi un naivi un nerunāsim par skaistām idejām par to, ka eiro, eiro obligācijas, eiro vērtspapīri, eiro idejas un vīzijas. Nē paskatīsimies tādos ar plašākām acīm un plašāku skatu nākotnē, kā palielināt Eiropas budžetu, un ja tas palielinās, ko darīt. Paldies, komisāra kungs. Nu, tikai pāris piezīmes no manas puses. Budžeta pārskats jūs piedāvājat tā desmit gadu termiņu. Nu, jābūt drosmei to atzīt. Lisabonas darba kārtība tā jābūt desmit gadu, lai sasniegtu uh, konkurētspēju. Tie bija, nu, tā sapņu 20 gadi. Nu, jābūt, lai uh, stratēģija 2020 būtu desmit realitātes gadi. Un man liekas, ka tas prasa, lai mēs atrastu līdzekļus no vienas puses, lai finansētu kopienas politikas ar Eiropas budžetu, kuram būs nepieciešami jauni resursi. Un arī redzēt, kā mēs varam nacionālos budžetus iesaistīt, lai finansētu kopējos Eiropas mērķus. Jā, daži ir uh, finansēti no Eiropas budžeta, bet daudz nevar uh, īstenot uh, kā tikai kopā ar nacionālajiem budžetiem. Un nākošajiem desmit gadiem jābūt manā skatījumā desmit gadiem, kuros Eiropas un nacionālais budžets sāk strādāt kopā. Tas, kas jau ir sasniegts un tas, kas ir uh, koordinācija uh, budžetos, kādi ir uh, arī deficītos, un par to jau tika runāts pagājušajā nedēļā. Tas, kas būs nepieciešams, lai uh, izveidoti uh, finanšu atbalsta mehānismu, kas prasa Eiropas garantiju. Nu, pat labāk šī garantija nav finansēta, un tā ir problēma, kuru vajadzētu atrisināt un katrā gadījumā. Un es domāju, ka mums vajadzētu paturēt prātā, ka šī darbība vērš, virs divos virzienos, ka mēs esam spējīgi iesaistīt, nu, tādā zināmā veidā, pēc iespējas ātrāk, visus nacionālos budžetus. Komisāra kungs, tagad jums vārds. Thank you. Paldies. Man radies iespējas, ka ar laiku es labāk saprotu diskusijās izteiktos komentārus, un jā, ar laiku mēs pierodam viens pie otra, un komentāri kļūst striktāki un prasīgāki. Tātad vispārējos terminos runājot, man atbilde būtu tāda, ka Iespējams, ka mēs neesam pietiekami ambiciozi, bet tas ir sava veida, varbūt tas nav arī patreizējās situācijas pārskats, tas ir sava veida pārdomu dokuments. Un šeit neiet runa par kvantitatīvu summējošu domu par 12. 13. gada budžeta plāniem. Patiesībā mēs mēģinājām to savilkt kopā, kā jau es teicu savā ievadrunā, par 2020. gada stratēģiju, un jā, mums tas ir jāsavēl kopā ar 20. gada Eiropas stratēģiju. Bet man ir jāpiekrīt, ka jūsu bažas, teiksim tā, jūsu apvainojumu un tādi kā kniebieni par to, ka tas nav pārskats, es pieņemu šo kritiku. Bet eh, Kobu deputāti jau ir nākuši klajā ar politisku paziņojumu, un kā jau Bēgas kungs Tripfels kundze un Ferma kungs teica, jā, arī pārskatā ir politiskas idejas. Ir sava veida summējums, secinājumi par to, ko mums vajadzētu darīt, un es uzskatu, ka mums ir jāiet uz priekšu soli pa solim. Un no budžeta principu viedokļa raugoties, mums ir nepieciešams tiesiskais pamats, lai mēs piešķirtu naudu tam vai kam citam. Uh, Mums ir ārējās, ārējās um, darbības dienests, mums ir nepieciešama igadēja procedūra par to, kāda būs uh, ārējās drošības politikas izdevuma un patiesībā šīs politikas izdevumu apjoms 2007, kopš 2007. gada ir pieaudzis pāri par divām reizēm. Tātad mums ir jābūt vienotiem par to, ka jā, mēs runājam par igadīgu budžetu, bet, piemēram, ITER runiet par banānu schēmām. Bet, kā jau es teicu, jā, mums ir jāpieturās pie tiesiskā pamatojuma, un tiesiskais pamatojums vienmēr būs ļoti prozaiska lieta. Tātad mēs mēģinājām izveidot stratēģiju, un patreizējā ekonomiskā konteksta gaismā raugoties, tas ir tāds, kāds tas ir. Man ir radies iespējas, ka mēs strādājam tādā kā starpvaldību gaisotnē, un iespējams, ka Lisabonas līguma radītājiem tas nebija skaidrs, bet šobrīd ekonomiskā situācija Eiropā nav tik laba, kā mēs to vēlētos. Uh, Katrā ziņā mums ir izvēle nevis provocēt, bet nākt klajā ar līdzsvarotu un sabalansētu dokumentu. Mēs jau varējām provocēt un pateikt, hm, mums vajag vairāk pašresursu. Dalība valstis tad atsauktos uz to, ka ir politiski ekonomisks mikslis, kā mēs vēlamies ieekonomēt naudu, bet, kā jau es teicu, provocēt mūsdienu Eiropā mēs jau to varam darīt, bet Patreizējais ekonomiskais mikslis, kuru mēs panācām saruna procesā, un visiem ir skaidrs, ka gan dalību valsts, kā, gan arī Eiropa savā līmenī, Eiropas līmenī ir jābūt taupības režīmam. Bet, kā jau teicu, <clears throat> mēs tiešām varam pieprasīt papildus pašu resursu izmantošanu, mēs varam ieviest eiro nodokli, vai tas būtu elektronisko mediju telpā vai citur. Uh, bet parlaments, protams, nāks klajā ar politisku paziņojumu, bet mēs nevēlējāmies provocēt. Briselē paredzētais decembra samits lems par to, ko darīt. Mēs vēlamies aizstāvēt komisijas tiesības autonomā veidā nākt klajā ar ambiciozu projektu finanšu plānām pēc 2014. gada. Jo šis plāns jau saknē tiktu nocirsts, savu veidu tāds eh, sagatavošanas pusprodukts. Ja tas tiks apcirpts jau saknē, tad decembrī mēs neko nepanāksim, tāpēc mēs mēģinājām būt politiski realisti, nākot klajā ar Eiropas budžeta nākotnes plānu. Tas bija mūsu apzināta izvēle, bet es saprotu, ka jums tas nepatīk. Bet tagad iedomājieties, ka jūs esat mūsu vietā un, un pie galda sēž padome, un tad ir jāsavēl kopā ikgada budžets. Un eh, šajā plānā, ja šis pārskats tiktu veikts tikai un vienīgi par, no parlamenta premisēm, tad es nezinu, vai tas kaut ko dos. Es negribu šeit tagad zīlēt nākotnē, bet eh, es saprotu, ka parlaments vēlas procesā iesaistīties ar politisku viedokli. Bet tā tad pie sarunu galda mēs visi sēžam, un es domāju, ka mums ir jāpanāk kaut kāds rezultāts taustāms rezultāts, bet eh, man ir drusku baile, vai decembra samits tiešām varētu nākt klajā ar reālu skatījumu par Eiropas Savienības budžetu pēc 14. gada. Mums ir nepieciešams politisks skatījums un ir nepieciešama saprātīga stratēģija, un to mēs arī mēģinājām uh, iedzīvināts šajā budžeta pārskatā. Protams, ka mums ir nepieciešama papildus nauda. Mēs eh, zinām, ka ir nepieciešama arī finansējuma pārdalījums, mums ir nepieciešams iter nauda banāniem, arī Palestīnai. Šeit es varētu nosaukt veselu virkni citu uh, momentu, kuriem būtu nepieciešams piemērot fleksibilitātes instrumentu, ja nepieciešams. Tas arī bija galvenais apsvērums, kāpēc mēs rīkojāmies šādi, un patiesībā atbilde uz šo apsvērumu ir politiska. Un, protams, ka ir tādi, kuri varbūt tehniskajā pielikumā varētu rast atbildi uz saviem jautājumiem. Kā mēs nākotnē tērēsim naudu? Jā, šis pašs resursu saraksts varētu tikt iekļauts nākamā gada sagatavotajā finanšu pakotnē. Tā ir mana atbilde visiem, kuri mani kritizēja par to, ka dokuments ir tāds, bet es jums atbildu, ka mēs mēģinājām būt arī, ga, mēs mēģinājām būt politiski, netik daudz tehniski, mēs mēģinājām būt abi. Tagad varbūt konkrēti atbildes uz jautājumiem. Salvadors Garīga vēlējās redzēt šeit ko vairāk nekā tikai pārskata dokumentu. Garīgas kungs jautāja, ko tad nozīmētu vienkāršošana. Jā, es eh, piekrītu, ka šeit mēs nerunājam par vienkāršošanu, bet mēs mēģinājām savilkt to kopā trīs gadu garā. Alis kungs teica, ka zinātnieki un pētnieki šobrīd nav gatavi būt eh, šajā birokrātiskajā ratā, bet jebkurā gadījumā uzņēmumi un zinātnieki tiešām nav priecīgi par uh, ieviestajiem birokrātiskajiem žņaugiem. Bet mēs esam nākuši klajā ar konkrētiem priekšlikumiem, bet es uzskatu, ka mums ir jābūt uz rezultātu orientētiem un nevis uz papīriem orientētiem. Mēs nevaram būt orientēti uz veiksmīga audita rezultāta kopsumu. Mums ir jāskatās, kādu rezultātu dos mūsu piešķirtā nauda. Protams, ka ir dažādi maksājumi, un tas ir saistīts ar konsultāciju procesu. Es nedomāju, ka nākotnē mums vajadzētu izveidot tādu situāciju, kad birokrātija it kā ir, un tomēr mazie uzņēmumi vai tie, kas to nevēlas, nevar izmantot procesu, jo viņiem riebi demokrāti, eh, viņiem riebi birokrātija atvainojās. Patiesībā joprojām mēs dzirdam kritiku no revīzijas palāca, iespējams, ka tā šogad būs mazāka, bet jā, revīzijas palāta mūs konsekventi kritizē par to, ka mums ir nepieciešama dalību valstu iesaistība un eh, federālām valstīm lauksaimniecības maksājumiem atvēlētā nauda revīzijas palātē nepatīk. Tā tad vairāk mums vajadzētu runāt par to, kā izmantot šo naudu. Pie tam tas mums ir jāzina pirms tam, iekams mēs atvēlam naudas daudzumu. Tā tad mums ir jāvienojas katru gadu par to, cik naudas mums ir, un tad mēs runājam par to, kā to izmantot. Džēms Alis runāja arī par sekām ar jūsu ekonomistu zināšanām mums ir jārunā par globālo transferu. 2010. gada budžeta grozījumi. Visi var izlasīt, cik daudz naudas nav izmantots. Galvenokārt tas attiec uz lauku teritoriju programmām. Un eh, tas ir saistīts ar to, ka programmas nedarbojas, un mēs mēģinam pārcelt no budžeta kategoriju, no budžeta postaņiem no vienu uz otru. Ir tā saucamais neformālais seku novērtējums budžetam, bet vispārīgos terminos runājot, es vēlējos pateikt, ka desmitā gadžu, gada budžeta izmaiņas galvenokārt runā par viena miljārda maksājumu izmaiņām, un tas ir mazāk kā Eiropas Savienības budžeta viens procents. Kā jau es teicu, pirms pāris gadiem vēl runa gāja par 5 miljoniem, tātad uzlabojums ir acīm redzams. Tas attiecās arī uz tiem, kuri vēlas budžetu, teiksim, veikt tādu budžeta rokādi, pārlikt naudu no vienu uz otru. Mēs, protams, izpildīsim patreiz uzsāktās programmas, bet atcerēsimies, ka, budžeta, ka finanšu plāns ir septiņu gadu garumā. Un eh, tas pats attiecās arī uz zinātniskajām programmām no 7. līdz 13. gadam, un ļoti daudzās Eiropa budžeta kategorijās ir būtisks progress manāms. Un visbeidzot, eh, vēl par vienu Alis kunga izteikto komentāru. Tātad, kā mēs varētu jaunradas jomā veidot konkurētspējīgu Eiropu? Kā mēs varētu izvairīties no smadzeņu aizplūšanas? Tāds bija arī Alvāro un Ferma kunga jautājums. Jā, jūs apgalvojat, ka labākie prāti Eiropa atstāja, bet patiesībā jau mēs esam ierobežoti publisko izdevumu ziņā, un tādā ziņā es vairāk piekrītu Toriju pieejai. Uh, Man ir liela skepse, vai tiešām mērķus mēs varētu sasniegt, izveidojot jaunas aģentūras, birokrātiskas institūcijas un tā tālāk, jo Eiropā mums varbūt nav ri, mums nav tāda domāšana un mums nav izveidojusies tāda kultūra, ka mēs uzņemamies milzīgus li, riskus. Tātad šeit eh, es esmu liberāls torija tips, ka katrs pieņem savus lēmumus un vēlreiz vēlētos uzsvērt, ka es uzskatu, ka mums ir jābūt robežai tajā, cik daudz publiskas naudas mēs atvēlam, izveidojot jaunas aģentūras vienības vai institūcijas, cik daudz tas palīdzēs radīt Eiropu jaunradēji. Es piekrītu Helgai, ka jaunrade un nova, novitātes un zaļa Eiropa, tam ir nepieciešama publiska nauda, un daudzās valstīs tas jau arī notiek, un tomēr vēlētos vēlreiz uzsvērt, ir robežas tam, ko mēs varam sasniegt tikai palielinot un palielinot publisko finansējumu. Vai tas palīdzēs mūsu konkrēt spējai, mm, to rādīs laiks. Tā tad kā jau es teicu, es atbildēju tādos vispārīgos terminos uz vispārīgu kritiku, bet eh, jā, tagad varbūt par kohēzijas politiku, jo to izde, izteica gan Šurjana kungs, Godmaņa kungs, Portoš kungs, arī Helga, Haukas kundze. Tātad kohēzijas politika. Es domāju, ka pamat pamatos tā ir Eiropas līmeņa politika. Mēs, protams, varam no dažādiem rakursiem raudzīties, un nevienmēr rakursi būs labi nāks ar, ar pozitīvā gaismā, bet uh, kohēzija darbojās, un vai tam ir struktūrāls plus struktūrāli labumi. Jā, šeit runa iet par to, ka eh, plājas starp valstīm un starp bagātiem un nabadzīgajiem joprojām palielinās. Tas ir pretarguments, bet Ja mēs salīdzinām dokumentus no 9. gada, kad tika veikts budžeta pārskats, tad salīdzinot ar šo gadu ir būtisks izmaiņas. 9. gadā budžeta pārmaiņas bija kohēzijas politikas redistribūcija bija tādas kohēzijas politikas jomas, eh, kuras galvenokārt attiecās uz Austrum Eiropu, bet budžeta pārskatā ir jāiekļauj dažādas kohēzijas politikas vajadzības, tātad ne tikai redistribūcija, bet arī eh, izdevumu, tātad maksājumu, tāda vēdekļu veida sadalīšana mums ir nepieciešama. Uh, pie, piemēram, lielās aglomerācijas netika iekļautas budžeta pārskatā. Un Jā, mums ir zināma saistība ar Hāna kunga, kurš ir atbildīgs par reģionālo politiku atbildības jomas. Tātad jā, bet arī Spānijā ir reģioni, kuri saņem kohēzijas naudu. Tātad tas ir Eiropas projekts. Un ja jūs vēlaties galveno uzmanību vērst uz Austrum Eiropu, tad, pie, piemēram, mana ģimene nāk no Ļubelskas, bet jā, kohēzijas politika arī tur ir redzama. Tā ir mūsu izvēle, vai mēs kohēzijas politiku raugām kā attīstības politiku Eiropai vai kā citādi. Varbūt, godmaņkungs to jau pieminēja, un jums ir taisnība, lauku attīstības projekti nedarbojas pietiekami labi. Mēs daudz mēģinam ietaupīt, bet tiešām lauku reģionu attīstībā vektors nav redzams tik ātri kā citur. Piemēram, ITER mēs redzam, ka atlikušajā finanšu plānā tur nauda aiziet ātri un tiek izmantota. Bet, kā jau es teicu, tas ir seku novērtējums un sekas pozitīvās mēs jau redzam. Haukas kundze, es piekrītu jums, jūs uzdevāt jautājumu par kohēzijas politiku un uh, mums būtu jāpiekrīt, ka tā saucamie attīstības, attīstības kontrakti, tā saucamie attīstības līgumi ir dalību valstu kompetencē. Mēs šodien komisijā diskutēsim par kohēzijas dokumentiem un e, burtiski tuvākajās dienās mēs redzēsim rezultātu. Kāds ir pamats, kāda bija filozofija? Doma bija integrēt pēc iespējas vairāk kohēzijas instrumentu vienā stratēģiskā ietvarā, kurš varētu savukārt griezties pie teritoriālās dimensijas, tātad daudzus instrumentus palikt zem viena jumta kopīga stratēģiska instrumentu kopuma. Ir dažādi kohēzijas instrumentu kategorijas, ir tādi, kuri ir lauksaimniecības politikā, ir citi, bet mēs vēlējāmies uzsvērt šo teritoriālo dimensiju, kurā tiktu integrēti dažādi kohēzijas instrumenti viena mērķa sasniegšanai, un tad iespējams mēs arī labāk saredzēsim kohēzijas finansējumu rezultātu. Būšu atklāts Ņemot vērā dažādu teritoriju attīstību un dažādu valstu viedokļus, varbūt, ka šobrīd pat svarīgāk, un šeit man ir nepieciešama budžeta komitejas atbilstība, mums ir jārunā par līdzfinansējumu ierobežojumiem Eiropā. Protams, ir krīze, devītajā gadā mēs to redzējām, ir tā saucamie priekšmaksājumi. Šobrīd ir līdzfinansējuma dilemma problēmā, un mēs esam mēģinājuši padarīt kohēzijas politiku par reālu politiku. Tātad līdzfinansējums reģionālā vietējā līmenī ir stipri problemātisks. Tas pats attiecās arī uz kohēziju, jo, kā jau es teicu, kohēzija dzīma daudzgadu plānu ietvaros. Bēga kungam ir taisnība, ka ir jābūt realistīgi, un tomēr briesma 5 plus 5 projektā ir tāda, ka mēs domājam patreizējā taupības režīma un finā, t, ekonomikas tādā gaisotnē un atmosfērā, un mēs aizmirstam domāt desmit gadu garumā. Tātad 11. gadā mēs piedzīvosim būtisku taupību, jo tikai 11. gadā valstis to redzēs. 10. gadā tas bija paredzēts, bet, kā jau teicu, valstis to reāli redzēs 11. gadā, un tas niknos gan iedzīvotājs, gan arī politisko. Politiskos vadoņus Eiropā. Tātad, bet tāda ir jēga, un mēs, protams, nevaram šo domāšanu, šo te atmosfēru iesaldēt un pateikt, uh, mēs to neņemam vērā. Tātad no vienas puses ir šāds risks, un no otras puses mums ir jārunā par tā saucamo finanšu brīvību. Un arī finanšu, finanšu mieru brīvībai. Un arī tam ir pievienotā vērtība, izvairīties vēl cīņu par naudu, jo šāda cīņa nenāk par labu Eiropai, tā Eiropa sašķeļ, sadala un sadrumstalo. Mums ir jārod šis pareizais līdzsvars. Tātad iesaldēt budžetu patreizējā skatījumā, patreizējā taupē, taupības klimata skatījumā, un otrs puses atcerēsimies, ka mūsu uzdevums ir radīt tā saucamo finanšu mieru, finanšu, finanšu finanšu lēno ūdeni Eiropai vairāku gadu garumā, lai Eiropa varētu uzmanību vērst uz citiem ļoti daudzpusīgiem un daudziem mērķiem un to risināšanu. Mums ir jāmeklē kopīgas atbildes, un tas arī ir mans pēdējais komentārs. Tas būs Kalfina, Ferma kunga jautājumiem atbildes un arī uz Lamasūra kungu uzdotajiem jautājumiem. Eiropas budžets nemazinās. Patiesībā tas drusku pieaug. Ja mēs runājam par 11. gada budžetu, tad pirmo reizi tas tiešām pieaug. 12. E, gadā doma ir, ka tas būs mazāks nekā 10. gadā, bet nu redzēsim. Es nedomāju, ka tam būtu jākļūst par ierasta prakse. Un tomēr ir tādi prognozētāji, kuri pat taupības apstākļos uzskata, ka pat ņemot vērā padomas nostāju, 11. gadā būs vērojams progress, ekonomiskais pieaugums, pat neskatoties uz taupības režīmiem. Mēs runājam par 1,13% no IKP maksājumu Eiropai 11. gadā, 1,13. Tas ir drusku, drusku virms 1%, un es tagad šeit netaisos zīlēt kristāla bungā, bumbā par to, kā mēs par to vienosimies, bet Vēlreiz uzsvēršu, ka patreizējā finanšu gaisotnē mēs uzskatām, ka būs neliels augums, neliels pieaugums 11. gadā, bet mums ir nepieciešama. Mums ir nepieciešams jauns skatījums uz budžeta leģitimizāciju, un šeit piekrīt Lamasūra kungam. Mums ir jāvienojās, ka Eiropa kopumā naudu var izmantot labāk, tai būs lielāka pievienotā vērtība nekā naudai izmantotai vietējā līmenī. Tas nozīmē, ka mums nauda ir jāsaliek kopīgā makā, kopīgā katliņā un jāmēģina rast Eiropas līmenī risinājums tādiem jautājumiem, kuriem dalību valstu līmenī risinājums rast nevar tikt. Un šādā sakarā būtu svarīgi pieminēt arī leģit, budžet, budžeta leģitimizācijas nepieciešamību, tāpēc, ka ir tā saucamies izmaksas pievienotajai Eiropai. Un tas arī būs mūsu uzdevums. Eiropas parlaments komisijai ir uzdevis mandātu izvērtēt, cik daudz maksās tā saucamā ne Eiropa vai Eiropa mazāka Eiropa. Mums ir nepieciešama skaitļi, lai mēs runātu par nākamo finanšu ietvaru, un mēs to sagatavosim. Es, protams, saprotu, skatos tagad uz maniem komisijas eh, kolēģiem. Viņi neko nesaka, bet no viņa žestiem es varu noprast, ka viņi šeit mani pēc tam kritizēs, bet būsim realisti. Ja mēs vēlamies sagatavot reālu dokumentu, tad tas nevar tikt sagatavots pāris stundu laikā, burtiski tā knipis un dokuments ir gatavs. Mums ir nepieciešams aprēķināt arī negatīvu, negatīvu ietekme, ietekmes budžetu. Tas bija mans sakāmais. Pārējās kom pārējie komentāri, piemēram, par pašresursiem, jā, mums būs jāizvēlas. 11. gadā mums būs jāizdara izvēle par pašresursiem, un mēs esam sagatavojuši tādu neitrālu, cik nu tas vispār iespējams, sarakstu. Bet runājot par nākotni, mums vienmēr ir jāizdara izvēle, vēl jau vairāk pašresursu ziņā. Euh, Paldies! Um, kā secinājums, es uh, vēlos uzsvērt divas būtisks jautājums. Pirmkārt, es saprotu Eiropas komisiju un 23 oficiālās valodas, un 24. ir tā sauktā ķermeņa valoda vai žestu valoda. Nu, um, varbūt, ka vajadzētu pieņemt tulks, kas to varētu pārnest runātā valodā. Un otrā. Uh, Es redzu tādas dažādas kustības eh, zālē. Es domāju, ka mēs varam vienoties visi par to, ka, ja mēs eh, atceramies eh, viens no premjerministriem. Es esmu konservators tajos jautājumos, kas darbojas, bet neesmu konservatīvs tajos, kas nedarbojas. Komisāri, kungs, mēs visi zinām, ka budžeta jautājumi nu tagad īsti veiksmīgi nerisinās, bet nu visi kopā mēs mēģināsim. Kā mm, to arī premjerministrs uh, rīkoties. Tagad uh, nākošais starpkārtības punkts. Jā, liebe kolēģi. Dargie kolēģi, mums vēl šis tas ir darāms. Turpināsim darbu. Wir müssen jetzt. Tagad mums ir jāizskata budžeta grozījumi numur desmit. Esmu pārliecināta, ka Rēmers Bēge un Lašlo Surjans arī gribu runāt par budžeta grozījumu numur 10 un par budžeta grozījumu projektu numur 9. Lūdzu, Laslo, lūdzu saka ievadu. Es domāju, ka mēs ap šos punktus varam apkopot, lai tie nebūtu jāskata atšķirīgi un atdalīti. Lūdzu, Laslo. Jā, es varu būt pavisam īs. Es atbalstu budžeta uh, grozījumu projektu numur 9 tādu, kāds tas ir. Un par desmito budžeta grozījumu. Tas ir nedaudz jāapspriež. Bet sākšu no beigām. Es lūdzu komiteju to atbalstīt, bet man ir divi vai trīs bet vismaz pirmais bet. Mums būtu jāaicina komisiju meklēt citus risinājumus, piemēram, samazināt uh, pozīcijas, kā tas ir šajā desmitajā grozījumā. Otrais bet ir tas, ka šis desmitais budžeta grozījums uh, nevar tikt vērtēts viens pats. Mums vajadzētu domāt par 53. ja nemaldos šo te vispārējo pārnesumu, pārvietojumu, kas attiecas uz vispārējiem pārvietojumiem. Mēs varam domāt arī par padomas priekšlikumu attiecībā uz 2011. gada budžetu. Es šeit domāju par 1B izdevumu kategoriju. Attiecībā uz vispārējiem pārvietojumiem komisija šo eh, kategoriju palielina par vairāk kā vienu miljārdu, skaidri demonstrējot, ka šīs komitejas kritiskās piezīmes un jūsu referenta piezīmes, kas tika izteiktas pirms gada, uh, tiešām bija spēkā, jo tagad dalību valstīm ir programmas un ir milzīgs spiediens, lai aizpildītu šo plaisu starp uh, saistībām un maksājumiem. Tātad šis te viena miljārda pārvietojums tiešām ir, ja drīkst tā teikt, kompliments mums. Te pašā laikā padome piedāvā samazināt komisijas priekšlikumu viens B izdevuma kategorijā nākamā gada budžetā. Tātad es atkal varu deklarēt, lai būtu skaidrība, ka tas mainīsies pēc gada. Bet uh, šobrīd mēs nedebetējam par 2011. gadu budžetu. Es gribēju tikai minēt šo te aspektu, kas šeit ir iesaistīts. Un bēdē, pēdējais jautājums - laiks. Es nelūdzu sēdēs slēgtām durvīm, bet tas, ko tagad grib minēt, ir taktisks punkts, proti gadījumā, ja netiks panākta vienošanās ar padomi par nākamā gada budžetu, tad Eiropas Savienībai vajadzētu dzīvot ar vienu 12. vismaz dažus mēnešus. Es nedomāju, ka tā būs gadu ilga procedūra, bet dažus mēnešus tas jau būtu droši. Un pēc uh, budžeta grozījuma numur 10 maksājumu uh, līmenis tiks samazināts par vienu miljārdu. Vakar es uh, trialogā teicu, un ceru, ka jūs man atbalstīsiet, ka referents ir gatavs atbalstīt budžeta grozījumu numur desmit, bet pēc vienošanās. Tas nozīmē, ka es eh, prāsu tādu atbalstu no šīs komitejas ar nosacījumu. Vienkārši, lai pateiktu mūsu skaidru un došu pozīciju. Es ceru, ka tiks panākta vienošanās novembrī, decembrī vai kad nu tas būs. Uh, bet cerams, ka tas notiks pirms 1. janvāra. Būtu jauki, ja pēdējo gada dienu mēs varētu pavadīt uh, kopā, piemēram, Strasbūrā, bet neviens nezina, kas notiks. Bet uh, pēdējais punkts šajā stāstā būs budžeta grozījums numur 10. Paldies! Mēs noteikti varam to tūlīt eh, trijos pēcpusdienā izskatīt vēlreiz, kad mums būs slēgtā sēde. No otras puses, mums jau tagad arī nemaz nav jāpieņem lēmums. Balsojums šeit budžeta komitejā ir noteikts 1. decembrī, un tad, cerams, būs jau panākt vienošanās padomē, ka tas viss tā organismi organiski saplūdīs, un tavu vēlmu piebild, piepildīsies, prot, ka būtu vispirms vienošanās ar padomu, un pēc tam budžeta grozījums numur 10. Garants Ferms. Ja mēs apspriedīsim to pēc pusdienām, jā, tad tas būtu pieņemam, es varu pagaidīt. Vai vēl kāds grib izteikties par to? Nē. Par devīto grozījumu arī neviens neko neiebilda. Mēs teicām, ka referents ir pār to, ka mēs to pieņemam tā, kā tas tiek piedāvāts, tad tagad pāriesim pie astotā darbkārtības punkta, un tur mums ir jāizmanto solidaritātes fonds. Solidaritātes fonds uh, ir Bēgas konga kompetence. Lūdzu, Raimer, jā, es arī varu relatīvi īsi izstāstīt to visu. Uh, solidaritātes fonda izmantošanas gadījumā šoreiz ir runa par eh, katastrofu Portugālē, īpaši Madeirā 2010. gada februārī, un eh, par postījumiem, ko nesa vētra Ksintija pie Atlantijas okeāna krasta Francijā. Arī tas notika 2010. gadā. Portugāles iestādes um, lēš, ka um, postiem ir 1,8 uh, nu, miljardiem um, eiro, un te ir 0,68% no IKP, un līdz ar ko 0,6% no IKP ir pārsniegti, un uh, līdz ar to finansējumu var saņemt, kā to nosaka regula par saldrāts fonta izmantošanu par lielāku mērogu katastrofām. Un līdz ar to šis Madeiras gadījums arī atbilst uh, regulas kritērijiem. Kas attiec uz Franciju, tur uh, postījumi tiek lēsti uz apmēram 1,4 miljārdu eiro apmēru. Un šajā gadījumā tie ir um, skaitļi, kas ir it kā zem šīs noteiktās robežas, un tāpēc uh, komisija uh, ir uh, piemērojusi šeit 2.2 eh, eh, ārkārtas katastrofas kritēriju, un eh, šī kritērija ietvaros šī valsts var izņēmuma gadījumā saņemt atbalstu, ja ir šeit runa par ārkārtas katastrofu, dabas katastrofu, jo šeit ir tiešām bijuši postījumi un ietekmi uz daudziem iedzīvotājiem, uz, arī uz ekonomisko stabilitāti šiem reģioniem un tā tālāk. Kas attiecas uz šo priekšlikumu 31 1,25 miljonus Portugālei un 35,6 eh, miljonus Francijā, tātad kop, kopā būs 66,89 miljoni, to mums vajadzētu atbalstīt. Grozījuma iesniegšanas termiņš ir 12. novembris 12. un balsojums būs 18. novembrī un decembrī plenārsēdē. Gribu vēlreiz norādīt uz to, ka Tas ir saistīts arī ar budžeta grozījumu numur 9. Finansējums no atjaunotnes plāna un īpaši saistībā ar atjaunīgiem enerģijām jau tagad sagādā problēmas un komisija ir jānodrošina, lai Uh, sarunu beigās līdzekļi, kurus mēs nodrošinājām ļoti sarežģītās sarunās, tiešām arī nu, ieplūst tur, kur tie bija paredzēti. Komisijai mums vajadzētu sniegt laicīgi informāciju, un es ceru, ka tas tā arī būs. Visā citādi es iesaku to atbalstīt. Paldies! Paldies! Tikai vēlreiz visiem kolēģiem tikko uh, bija tur tāda nianse. Uh, 10. novembris, tātad rīt ir grozījuma iesniegšanas termiņš līdz 12. dienā, tātad līdz rītdienas pusdienlaikam varat vēl iesniegt grozījumus. Tu teici 12. bet nu labi, tas nav tik svarīgi. Migels Portašs pieteicās, lūdzu. Era só para fazer uma, uma muito breve observação. Jā, priekšsēdētāji. Es, protams, atbalstu šo līdzekļu izmantošanu no fonda, bet tajā pašā laikā es gribētu izteikt pārdomas. Plūdi Madeirā bija februārī. Astoņi mēneši ir pagājuši no šī brīža. Nauda, kas nav ārkārtīgi liela, 31 miljonus eiro, uh, un kopēji postiem 1,8 miljārdi. Nu, teiksim, Eiropas atbalsts ir samērā neliels, bet šī nauda uh, tiek piešķirt ļoti vēlu. Un mums vajadzētu uh, būt iespējai labāk mobilizēt šī fonda līdzekļus. Rudens pienāk Madērā, kā arī visur citur, visur, visur citur Eiropā. Un aizvien vēl ir būtiskas a, problēmas. Reģions saskars ar būtiskām finanšu problēmām un ir daudz ģimenes, kas tieši no tā sakām, kas a, notika, jo nebija iespējas pievērsties ēku salabošanai vai arī a, upes gultņu renovācijas darbiem bija upuri eh, eh, šajos eh, plūdos februārī, un plūdu nodarīja liels skaitējums. Ir nepieciešams, lai šis solidaritātes fonds būtu tāds, tāds ātrāk izmantojams. It īpaši šajos taupības laukos, kad ir jādara viss, lai pēc iespējas efektīvāk izmantot līdzekļus un mazāk izdot. Paldies! Barbara. Tagad Barbara. Paldies priekšsādātāju. Es gribēju teikt tikai sakojošo. Aprīlī neliela tautas partijas delegācija devās uz Madeiru. Bija arī tajā reģionā, kuru visvairāk skāra plūdi. Tā bija es, kolēģis Garīga, Fernandes, Kavaljo. Un reģionālā valdība mūs uzņēma. Mums bija divas ļoti intensīvas darba dienas, notika daudz sarunas un preses konferences, lai arī paskaidrotu, ka parlaments un Eiropas Savienība patiesi mēģinās atbalstīt reģioni, kuru ļoti smagi skāra šis šī vētra, mēs bijām šokēti, mājas bez jumtiem, automašīnas, kas aizvien uh, gulēja vēl uz ielām un arī uh, pa ielām nevarēja pārvietoties, visur bija dubļi, lai arī valdība uh, mēģināja cik vien iespējams um, uh, veicināt uh, šos tīrīšanas darbus, jo tuvojās vasar, kā es teicu, mēs bijām aprīlī. Un patiesi mēs izteicām arī lūgumu atbalstīt visu to, un tas, kas tika, piemēram, Akvilā darīts, uh, Itālijā, jo tur solidaritātes fonda ļoti ātri varēja aktivizēt, un es ceru, ka tas pats tagad uh, varēs notikt Madeiras gadījumā. Tas arī bija viss. Jā, ich glaube, wir haben... Jā, es domāju, ka mēs aizvien saskaramies ar to problēmu, ka tieši uh, līdzekļi no solidaritātes fonda paiet ļoti liels uh, laiks uh, starp uh, notikumu, kas ir. Mm, izraisīja skaitījumu un mūsu līdzekļu piešķīrumu. Un šī laika atšķirība ir pārāk liela. Es nezinu, kā to var pātrināt, iespējams, ka komisija varētu par to pārdomāt, kā administratīvie soļi varētu uh, būt uh, īsāk. Protams, ka es zinu, ka dalība valstis sākumā novērtē šo uh, kaitējumu un tad uh, tās uh, raksta pieteikumu kaitējuma atlīdzībai, un tas ir patiesi ilgi no janvāra, februāra līdz tagad novembrim ir ilgs laiks pagājis. Salvatāra, lūdzu. Presidenta, para ser justos, eh, los procedimientos. Priekšsēdētājs kundze. Nu, procedūra tomēr ir saīsnāta. Jūs uh, atcerēsieties, uh, cik ilgs laiks pagāja, kamēr Slovākija saņēma atbalstu pusotru gadu, uh, vilkās šis process, kamēr vispār tas uh, radās, un tagad uh, mēs salīdzinām laika termiņu plūdu februārī, un uh, mēs esam novembrī. Nu, trīs arī reģionālās iestādes uh, saņēmis naudu, nu, tā kā, teiksim, process ir jau pātrināts, bet, nu, Ir arī dažas reģionālās un nacionālās iestādes, kā arī komisija, kas ir iesaistītas, un, protams, ka viss ir kopumā tāds ilgāks, bet no kopienas pašas paveiktais. Un uh, elastīguma instruments uh, ir aktivizēts um, ļoti, ļoti ātri, nu praktiski uzreiz. Un komisija arī cenšas, uh, tā tad pamatproblēma liekas uh, saistīta ar um, to, ka šī saikne starp nacionālām iestājām un vietējām iestādēm, kā arī jautājums par to, kas tiek finansēts, tas liekas rada uh, problēmas. Ja mēs a, spēsim visu procedūru a, vēl ātrāk nekā vienā gadā īstenot, tad manā skatījumā tas jau būs veiksmīgi. Tagad uh, Fernandes kungs. Paldies, priekšsādātājs kundze. Šī procedūra un visas procedūras, kas ir uh, saistīts ar uh, katastrofu saku pārvarēšanu, ir jāuzlabo un pēc iespējas ātrāk uh, naudu jāpiešķir, bet arī Madeiras autonomijā reģionā darbi sākās tūlīt pat. Un man jāslavē reģionālā pārvaldība Madeirā, jo tā ļoti ātri sāka strādāt un aizvien vēl uh, gaida Eiropas Savienības naudu un arī uh, tiem solījumiem, kādas Portugāļu valdība izteica. Jā, nu labi, grozījuma iesniegšanas termiņš ir rīt mūsu lēma pieņemšanai. Mēs balsosim 18. novembrī, un decembrī jautājums tiks izskatīts plenāra sēdē, un varbūt vēl pirms 31. decembra pārskaitījums uz Portugālu būs iespējams. Līdz ar to mēs tagad pievēršamies nākošai darba kārt, nākošajam darba kārtības punktam, jeb punktiem. Proti Globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošana - divi jautājumi. Par tiem nav tagad jāpieņem lēmums, bet varam diskutēt. Vārds uh, Barbarai - devītais un desmitais darba kārtības punkts. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Šeit iet runa par pieteikumu Eiropas globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošanai. Ir divi pieteikumi no Vācijas un arī no Slovenijas par Vācijas pieteikumu. 1181 strādnieks Bādenē Virtenbergā divos uzņēmumos strādā un zaudē darbu. Runa ir par mm, drukāšanas mašīnu ražotājiem 8 miljonu 300, 8, 8 miljonu 380 tūkstošu eiro. Un Slovenijā aptuveni 2,5 tūkstošu strādnieku um, tekstiljomā atbalsta 2 miljonu 250 tūkstošu eiro. Nu tā aptuveni es gribēju atgādināt. Uh, ka grozījums var iesniegt līdz 12. novembrim. Mēs dokumentu pieņemsim, respektīvi balsosim 18. novembrī. Un tad priekšsēdājas kundzes gribēju lūgt, lai balsojumi notiktu ātrāk, ir, jo ir seši citi mm, pieteikumi mm, par Nīderlandi. Es jau par to runāju pirms pāris nedēļām budžeta komitejā un domāju, ka mēs varēsim vēlāk par to balsot, bet nu, viens grozījums ir iesniegts. Uh, Alvaro un Altland to ir iesnieguši un es uh, atbalstu šo grozījumu. Šajā tiek prasīts, lai komisija saņemtu paziņojumu par to, kā šie līdzekļi tiek izmantot. Mēs nedrīkstam aizmirst to, ka fonds ir radīts, lai atbalstītu darba ņēmējs, lai viņi atkal varētu iesaistīties darba dzīvē. Un saņemt arī ilgtermiņa darba līgumus. Šai sakarā es vēlreiz vēlos atgādināt kolēģiem, kolēģiem, kas vēlas iesniegt grozījumus ka šo fondu mainīšanas noteikumi ir iestrādāti jau portaša ziņojumā attiecībā uz to, kā globalizācijas pielāgošanas fonds darbojas un tiek izmantots. Komisija tagad maina regulu. Darbs plānots uz 2011. gadu, un tad mēs pārdomāsim, vai kolēģi ieteikumi var tikt arī iesaistīt. Paldies! Paldies, tagad Vertmans kundze. Paldies. Es gribētu runāt par Heidelbergas drukmašīnu uzņēmumu uzņēmums ir starptautisks koncerns, es pat gribētu iet tik tālu un teikt. Tā ir, nu, tā kā vācu mašīnu būvs pērli, šis koncerns gadiem ilgi ļoti labi pelnīja. Un ar lielu izbrīnu redzu, šī uzņēmuma pieteikumu un paskatījos arī precīzi skaitļus. Tos gribu teikt arī jums. 2005. 2006. 290 miljonu pēļņa, 2006. 2007. 300 miljonu, 207, 2008, 99 miljoni, 2008, 2009, 389 miljoni un nākošajā 218 miljoni. Nu, tagad uzņēmums cieši saldējums, bet ir ziņojums par to, ka uh, uzņēmums atgūstas un jāparaugās arī uz uh, dažādiem avīžrakstiem un informāciju presē. 2006. gadā šis uzņēmums uzcēla rūpnīcu Šanhajā, grib uh, piedalīties lielākajā izaugsmas tirgu Šis uzņēmums 2006. Eh, gadā bija trešais lielākais, un šis tirgus trešais lielākais tirgus, un es pieņemu, ka šis pieteikums, protams, atbilst eh, visiem tiem noteikumiem, kādi eh, ir izveidoti, lai tādu pieteikumu iesniegtu un arī apstiprinātu. Bet mans jautājums ir sekojoši. Lai arī mēs, nu, piedzīvājam tādu uh, uzplaukumu. Vācija ir valsts, kurā ir augsts. Uh, uh, algas, un šis uzņēmums atlaiž 1100 darbinieku. Ekonomiski ir saprotam, kādēļ, bet citā tirgu, Āzijas tirgu, um, kur um, algas ir zemes, personāls tiek pieņemts, un mans jautājums ir tāds. No Austrijas es uh, nu redzu jau, ka uh, vācu. Uh, presē, piemēram, Bild tiks rakstīts uh, ar EU naudu finansējam personāla pieņemšanu Āzijas uh, reģionos. Un es lūdzu vēlreiz pavisam precīzi pārbaudīt, vai tas patiešām ir nepieciešams Vācijā samazināt uh, darbinieku skaitu, ar Eiropas Savienības naudu atbalstīt šos strādniekus un no otras puses Āzijas telpā pieņemt darbiniekus. Es redzu ļoti liels atšķirības šeit šajā jautājumā. Un es domāju, ka par šiem jātājumiem jādiskutē un jāpārdomā, lai radītu ietvers, jo visdrīzāk uh, varēšu stāstīt par amerikāņu uh, uzņēmumu, kas uh, darbojas Austrijā. Mans jautājums no vienas puses komisija un arī mēs, mums vajadzētu daudz precīzāk izskatīt šos pieteikumus. Es informāciju atradu vienu vakar laikā. Un gribētu vienkārši, lai kolēģi par šo jautājumu diskutē. Paldies, Vērtmans kundze, par eh, Heidelberga ar drukmašīnu jautājumu. Man arī ir personīga saikne. Nu, drīzāk tāda, kas ir sekojoša mans pašs pārstāvētais reģions pieteicās šī uzņēmuma darbības vietai. Jūs zinat, ka mūsu reģionā ir augsts bezdarbs, jo uh, ogļu ieguvi un tērauda ražošana ir samazinājusies, bet Heidelberger druk uh, pieņēma lēmumu nevis otrā mērķa, bet pirmā mērķa reģiona. Uh, doties viena no piecām jaunajām federālajām pavalstīm un līdz ar to uh, saņem daudz vairāk Eiropas uh, līdzekļa. Nu, tas notika pirms sešiem, septiņiem gadiem, bet, nu, vienalga pieminēšu to. Bet uh, Barbara noteikti arī par to runās. Nevis uzņēmumu, kas atlaiž uh, strādniekus, saņem naudu un tiem palīdz, bet darba ņēmēji un darba ņēmējas kurus skar šie atlaišana, viņiem tiek palīdzēts, lai viņi varētu atkal atgriezties darba tirgu ar augstāku kvalifikāciju un tā tālāk, bet, nu, Barbar vairāk par to varēs pastāstīt. Vēl uzstāsies Laslo Šurjans un Migels Portašs. Tagad Laslo Šurjans. Uh, yes, I exactly... Jā, es tieši vēlējos teikt to, ko jūs tikko jau pateicāt. Mums ir jābūt pārliecinātiem, ka nauda, kuru mēs nosūtam naudas pieprasītājam, neaizies kur citur. Tātad, jebkurā gadījumā es domāju, ka mums par to būtu jādiskutē, jo jautājums ir ārkārtīgi karsts. Varbūt cits piemērs. Piemēram, solidaritātes fonda līdzekļi kad kļuva pilnīgi skaidrs, ka ir kāds konkrēti atbildīgs par dabas katastrofu, tad nauda ir jāatstā, jāatsauc. Nauda no komisijas ir jāatņem. Varbūt, ka nākotnē, runājot par nākotnes globalizācijas fonda ideju, tad mēs varētu runāt arī par šādiem apsvērumiem. Jo tiešām ja ir lēmums par to, ka viņi vēlas pārcelt fabriku kaut kur citur, kur ir zemākas algas un tā tālāk, tā tad eh, uzņēmums pārceļas, lai palielinātu savu pēļņu. Un šādā gadījumā es nedomāju, ka Eiropas Savienībai vajadzētu vai būtu jābūt atbildīgai. Jebkurā gadījumā bezdarba procents vai neprocents ir dalību valstu kompetencē. Kur Eiropas Savienībai būtu jāiesaistās lielākā vai mazākā mērā, tad par to mums būtu jādiskutē. Un, protams, ka mums ir jāveido Eiropas Savienības seja labākā gaismā, un tāpēc arī tika izveidots globalizācijas fonds. Uh, bet, ja mēs aktīvi iesaistāmies problēmas risinājumā, tad es uzskatu, ka mums vajadzētu arī zināt, kas tālāk notiek. Šodien vai vispār mēs jau par to nelemsim, mēs nepie, nepieņemsim lēmumu par to, bet es domāju, ka nākotnē par to noteikti tiks runāts un arī ir jārunā. Tāpēc, manuprāt, ir ļoti svētīgi, ka mums šis debats šobrīd ir. Miguel? Era só para fazer uma, uma, uma observação uh, sobre. Paldies! Burtiski pāris komentāru priekšsēdētājs kundze. Jā, dilema jau šeit ir, un to jau ir norādījuši vairāki kolēģi. Esmu viensprāts, ka jā, mums e, ir par to jādomā. Jutā ir taisnība runājot par to, ka globalizācijas fonds ir domāts palīdzēt darbiniekiem un nevis uzņēmumam. Uh, Līdz ar to jautājums jau ir svarīgs, bet kas tad notiek? Kas notiek reālajā dzīvē? Situācijā, kad starptautiska firma, starptautisks uzņēmums pārceļas uz citu vietu, radot da jaunas darba vietas šajā citā vietā, un tā ir noticis jau arī iepriekšējo parlamentu laikā, tātad, piemēram, īrijas uzņēmums pārceļas uz Poliju, pie tam saņemot par fabrikas vai ražotnes atvēršanu Polijas valdības atbalstu. Es nedomāju, ka fonds šeit jau ko atrasinās, un es pilnībā piekrītu Surjan kunga teiktajam. Tātad, Surjan kungs jau teica, ko mums šobrīd vajag. Mums vajag izveidot citus instrumentus vai finanšu noteikumus. Uh, pie tam tādas noteikumus, kas e, garantētu situāciju, kurā Eiropa maksā, atmaksā, ja Eiropa redz, ka tas nāk par labu strādājošajiem. Bet patiesībā šobrīd mēs kolektīvi atbalstam strādnieku dziļāku grimšanu nabadzībā, un es nedomāju, ka mums vajadzētu turpināt. Jā, nochmal, Frau Wertmann, bitte. Tad vēlreiz Vartmans kundz lūdzu. Jā, gribēju divas lietas paskaidrot. Mana nostāja attiecībā uz globalizācijas fondu. Jā, protams, tas atbalsta darbņēmējus un tas ir jāatbalsta, bet kā šajā gadījumā, manuprāt, tas ir pilnīgi acīm redzams, ka es kā uzņēmums vienkārši atlaišu uh, cilvēkus, zinot, ka šie cilvēki saņems atbalstu no Eiropas Savienības. Uh, un tad pēc tam kaut kur citur es iekaroju tirgu. Tā nevar būt, ka mēs tādējādi tērējam nodokļu maksātāju naudu. Par to man šeit eh, šķiet ir runa. Un eh, tāpēc mums vajadzētu iebūvēt šeit tādu kā uh, šķērsli, ka tā, kaut kas tāds nevarētu notikt, jo uzņēmums taču uzplaukst šis uzņēmums vienkārši nodod savu atbildību Eiropas Savienībai. Tā taču nevar būt. Es domāju, ka tik tālu taču mēs visi esam viensprāts, ne? Es to saprotu, bet labi, nediskutēsim šeit. Jo, ja mēs piekrītam un sakām, ka tas tā nevar būt, ka mums uh, tagad tas ir jāpārtās, tad tas, ko mēs. Uh, pirms 20 gadiem uh, priecājāmies, ka tiek atcelta plānveida ekonomika, tad tas viss atkrīt. Mums taču ir uh, jāļauj uzņēmumiem plānot kaut kā savu personālu. Tas ļoti sarežģīts jautājums, bet es ļoti labi saprotu. Aleksandra. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Šis gadījums ar Heidelberga trūkmašīnu parāda, kā globalizācija darbojas šis uzņēmums bez darbinieku atlaišanas būtu bankrotējis. Tika atlaists gandrīz 12, es runāju, 1200 cilvēki. Šie skaitļi tomēr nav pats svarīgākais. Tas mūs arī neinteresē, kāpēc šis uzņēmums izdzīvo vai nē, jo tad jūtai taisnība, tad tā būtu plāna vai ekonomika. Uh, bet šis gadījums man atgādina par kādu citu gadījumu Nokia, kur arī tika pārvietota ražotne Eiropas Savienības ietvaros no Bohumas uz Rumēniju. Kritēriji, kas tagad globalizācijas fondā uh, par tā izmantošanu, uh, tie nav ļoti skaidri. Varbūt, ka tie ir vienkārši elastīgi iztūkojumi. Bet jautājums par Heidelbergas uzņēmumu, kad ir runa par darbinieku atlaišanu, uh, Es eh, nedomāju, ka šeit eh, tā bija globalizācijas fonda vaina, kāpēc to nevarētu izmantot sociālo fondu. Par to vajadzētu domāt. Ja mēs tagad ņemam caur transferiem uh, līdzekļus no sociālā fonda, tad man liekas, tā ir tāda kosmētiska operācija. Mums vajadzētu tiešām padomāt, pēc kādiem kritērijiem tiek izmantot līdzekļi no globalizācijas fonda, un ja kāds cits fonds būtu atbildīgs, uh, tad uh, tas varētu būt sociālais fonds pēc man anal manas analīzes, bet varbūt tas tā nav, tad nevajadzētu iet pa šo garāko ceļu caur globalizācijas fondu, jo patiesībā šeit būtu bijis jāpiesakās sociālajiem fondam. Paldies! Es domāju, ka dalība valsts vienkārši ir sapratušas, ka tās var saņemt naudu no globalizācijas fonda. Tā ir tā lieta. Jo bo. Bokroškungs, lūdzu. Thank you very much. Paldies. Mēs eh, vienmēr nonākam pie vien un tā paša debaša pamata, runājot par konkrētiem priekšlikumiem, ar kuriem tiek izmantots Eiropas globalizācijas pielāgošanas fonda nauda. Uh, Un eh, man ļoti patīk, ka beidzot cilvēki sāk saprast, ka šis instruments, Eiropas globalizācijas pielāgošanas fonds, ir tirgu stipri kropļojoši. Jūt es nepiekrītu jums, diemžēl nē. Brīdī, kad jūs sakiet, ka mums ir jānošķir eh, faktuālais materiāls, tā tad eh, subsīdijas, kuras nonāk uzņēmumu rokā vai darbinieku rokā. Bet tirgus jau strādā tādajādi, ka uzņēmuma menedžeri jau paredz ar Eiropas Savienības palīdzību šādu situāciju īpaši gadījumos, kad no darba tiek atlaists ievērojams strādājošo skaits. Tātad e, netieši vienalga. Tas palīdz uzņēmumiem, jo nauda jau ir taustāms labums. Lašlo arī pieminēja ļoti interesantu un labu argumentu, proti ir patiesībām neiespējami uzzināt, kur tad nauda aiziet, jo globalizācijas pielāgošanas fonds pats par sevi rada uzņēmuma darbībā zināmas izmaiņas. Un neatkarīgi no tā, cik lielā mērā mēs palielināsim nosacītības raksturu, tātad kritērijus, vienmēr būs uzņēmumi, kas šo globalizācijas pielāgošanas fondu izmantos nelietīgi. Tāpēc vēlreiz es uzsveru, vēlreiz viss šis globalizācijas pielāgošanas fonds ir tirgu kropļojošs ar lielo guru burtu. Un jo ātrāk mēs no tā atteiksimies, jo labāk Eiropas nākotnē. Un mums tas ir nepieciešams, mums ir nepieciešams nepieciešams, ja mēs vēlamies eh, Eiropas Savienību nostatīt atkal uz ekonomikas kājām. Salvador. Paldies, Salvadors. Con todos los respetos para el colega Bokros, eh, yo creo que precisamente. Es eh, vēlētos piekrist Bokroškunga teiktajam, jo tiešām taisnība ir tiem, kur apgalvo, ka viens no globalizācijas pielāgošanas fonda radīšanas pamatnosacījumiem bija, ka tas neiz sakropļo tirgu, un patiesībā tas ir vienīgais instruments, ar kuru palīdzību mēs no Eiropas naudu varam novirzīt darbiniekiem, strādājošajiem. Taču problēmas ar fondu ir, bet tās rodās ar to, ka iepriekšējā finanšu plānā, brīdī, kad iepriekšējais finanšu plāns tika izstrādāts, uh, Šis globalizācijas pielāgošanas fonds tika izveidots kā tā brīža Eiropas Savienības atbilde uz situācijām, kurās uzņēmumi vai tajos strādājošie cieta globalizācijas fenomena dēļ. Tātad fonds bija tās kā pagaida risinājums, bet pēc tam iestājās ekonomiskā krīze, uzsākās citi ekonomiski apstākļi un fonda darbības termiņš tika pagarināts un tā ekonomiskais aptvērums palielināts. Un visi tie uzņēmumi, kurus tad apdraudēja ekonomiskā situācija, tādas vai citādas dabas, pēkšņi šie uzņēmumi sāka pieteikties uz fonda līdzekļu saņemšanu. Un eh, raugoties uz eh, šo te pārskatu, ko Migels ir sagatavojis, tātad fonda attīstību naudas piešķīrumu laika gaitā, mēs redzam, ka pēdējo gadu laikā iesniegumu skaits ir eksponenciāli pieaudzis pie tam. Tas nav saistīts ar globalizāciju, tas ir saistīts ar ekonomisko situāciju ES un pasaulē vēlties. Līdz ar to šis ārkārtīgi lielais fonda līdzekļu izmantojums ekonomikas krīzes laikā, jā, tas ir paredzēts līdz 11. gadam. Un e, es domāju, ka brīdī, kad mēs atgriezīsimies pie fonda sākotnējās domas, tātad fonds tiek izmantots konkrētiem specifiskiem apstākļiem, kad uzņēmums un darbinieki cieši globalizācijas dēļ, tad es tiešām domāju, mēs izvairīsimies no tādas situācijas, kāda novērojam šobrīd. Principā es domāju, ka fonds ir ļoti labs, un tas Eiropu padara redzamu, taustāmu, ja vēlaties, strādājošo vidu, un es vēlētos varat uzsvērt, ka tas ir vienīgais instruments, ar kuru palīdzību mēs varam konkrēti palīdzēt strādājošajiem jo Eiropas sociālā fonda mērķi ir citādāki. Iespējams, ka to mēs varam varbūt no 2013. gada iekļaut jaunajā finanšu plānā, un tad varbūt mēs to varam drusku savādāk definēt. Es domāju, savādāk definēt Eiropas sociālo fondu, bet pagaidām abiem šiem fondiem ir dažādi mērķi, un tāpēc uzskatu, ka abas mums vajadzētu saglabāt. Also jetzt. Äh, Tā tad neviens vairāk nav pieteicies runāt, tad Barbara var noslēgt šo diskusiju, lūdzu. Paldies, priekšsādētājs kundze. Katrā ziņā ir grūti kaut ko noslēgt, teikt noslēguma vārdu šobrīd, un eh, es tikai vēlētos varbūt mazliet paskaidrot šeit. Kā jau izskanēja, un kā varam secināt no kolēģa teiktā, un to arī Vortmanas kundze uzsvēra, tā tad e, fonds nepalīdz, neatbalsta strādājošos ārpus Eiropas Savienības. Tātad šis fonds nodrošina ļoti atbalstāmu finansējumu Eiropā strādājošajiem, un šis šī naudas summa nenonāk uzņēmumu rokās. Tā, pr protams, savā veidā jā, uzņēmumu var pār uh, veikt jaunu apmācību strādājošajiem, lai viņi pēc tam varētu atrast jaunus darbus. Tā tad jā, nauda tiek novirzīta, lai strādājošie varētu, piemēram, iemācīties valodu vai apgūt kompjūter prasmi, un tad viņi var meklēt jaunu darbu. Uh, Jā, mums ir jāpārskata, varbūt jāsako līdzi, kur nauda nonāk. Alvaro kungs teica, jā, ka mums vajadzētu komisijai pieprasīt atskaiti par to, kā fonds tiek izmantots un kā tas darbojas, bet vēlētos vēlreiz atgādināt kolēģiem, ka komisija jau nav duma un tādas nav arī dalību valstis. 35% no fonda līdzakļiem tiek piešķirt tikai līdzfinansējuma apstākļos. Līdz ar to dalību valsts arī ir atbildīgas par fonda līdzakļu izmantošanu. Bet diskusijas ir e, ļoti svētīgas un, protams, karstas. Un e, šādu diskusiju rezultātā mēs varam komisijai lūgt vairāk uzmanības vērst uz fonda līdzekļu izmantošanu. Un varētu, protams, arī runāt par sociālā fonda izmantošanu. Un abi šie fondi uh, globalizācijas un eh, sociālais turpinās darboties pēc 13. gada. Paldies, līdz ar to šo diskusiju arī noslēgsim. Grozījumu iesniegšanas termiņš šiem diviem ziņojumiem ir 12. novembris 10. Tātad pilnīgi otrādi nekā solidaritātes fonda gadījumā, kur atbildīgais ir Rēmērs Bēga. Tātad 12. novembris 10. Tagad pāriesim pie 15. darba kārtības punkta, un tur ir runa par mūsu garantijām. Ivailo, tev vārds. Thank you very much, uh, Madam Chair. Uh... Paldies, priekšsēdētājs kundze. Mēs esam bezgalīgi daudz diskutējuši par šo jautājumu tikko komitejā. Un kas notika? jau šobrīd ir iesniegti budžeta komitejā grozīju, ir iesniegt grozījumi, kurus es prezentēšu budžeta komitejai, un es vēlētos pateikties pilnīgi visiem kolēģiem, kuri ir atvēlējuši laiku strādāt pie šī ļoti svarīgā jautājuma. Kā šobrīd redzams no grozījumiem, mēs varam jau šobrīd identificēt būtiskākās jomas, kuras interesē deputātus. Vispirms runa iet par Eiropas investīciju bankas eh, pārskatu. Otrs ir, mums vajadzētu skatīties uz eh, bilanti, uz, uz to, kāda ir jauno prasību ideja un par to, ka mums vajadzētu stiprināt Eiropas investīciju bankas ideju. Otra iesniegto grozījumu kopa ir saistīta ar investīciju bankas mandātu, darbības aptvērumu. Proti ir grozījumi, kuros uh, tiek pieprasīta striktāka rīcība nabadzības apkarošanai, vides risinā, jautājumu risināšanai un tā tālāk. Atkal, jā, mēs e, mēģināsim rast atbilstīgu teksta redakciju, lai tiešām runa iet par Eiropas investīciju banku, nevis par vides jautājumu risināšanu. Tātad tas arī bija kolēģu vēlme tātad runāt par Eiropas investīciju bankas domas stiprināšanu. Un trešā iesniegto grozījumu, ko kopa ir, tajos runa iet par uzraudzības mehānismu, un runa iet arī par dažādu institūciju lomu. Eiropas investīcija banku, dažas, dažas citas starptautiskas finanšu institūcijas. Un eh, šis jautājums ir ārkārtīgi svarīgs, jo tas ir jaunu prasību uh, kopums bankai. Mums ir jāstrādā joprojām pie teksta, un galīgā teksta redakcija tiks sagatavota. Tomēr mēs joprojām sagaidām visu pārējo satelīta komiteju darbu. Šodien notiek balsojums deve, kura ir pēdīgā komisija, balsojot par tās sagatavotajiem grozījumiem, un pēc tam es kontaktēšos ar ēnu referentiem, lai uzsāktu darbu pie balsošanas saraksta izveidas un kompromisa izveidas. Grazie, Presidente. Come relatore Omba del PPM. Paldies, prieksēdētāja kungs. Es gribētu atbalstīt eh, to, ko referents ir izdarījis. Es esmu re, Anna referents no EPP. Mēs iesniedzām trīs grozījumus. Uh, Un uh, mēs gribētu galvenokārt uh, saglabāt uh, Eiropas investīcija bankas mērķus un sniegto aizsardzību. Mēs zinām, ka tā ir investīcija banka ar zināmu autonomiju līdzekļu iegūšanā. Tad uh, otrs punkts mūsu grozījumos ir par Eiropas parlamenta lomu saistībā ar Lisabonas līgama ietekmi. Tātad tas arī šeit ir svarīgs aspekts. Tie grozījumi, kurus iesniedzām, iet sekojošā virzienā. Precīzāk ir jādefinē Eiropas investīcija bankas mandāts, ņemot vērā arī bankas ieguldījumu attīstībā arī ņemot vērā starptautisko kontekstu. Ļoti daudzās valstīs, um, ar ļoti daudzām valstīm Eiropas Savienība ir parakstījusi nolīgumus, un uh, ir ļoti svarīgi, lai Eiropa šādu darbību arī turpinātu, tātad ārpus savām robežām sadarbotos. Un tur ir garantijas no Eiropas Savienības budžeta. Mēs jau šorīt par to runājām un gribētu atgādināt, ka 10% no garantijām, garantētajām um, summām attiecas uz parlamentu. Un šeit ir arī 16 miljārdu apjomā garantijas, kas skar ārpus Eiropas teritorijas. Tātad šeit tiešām ir dažādas kontrols iespējas parlamentam. Uh, Bet gribētu vēlreiz arī teikt, ka Eiropas Investīcija banka ir attīstības banka, atšķirībā no Pasaules bankas un citām bankām, kas sniedz kapitālu tikai dalību valstīm. Tātad vēlreiz gribu uzsvērt, ka ir svarīgi parādīt, ka Eiropas Investīcija bankas e, finanšu stabilitāte ir jāsaglabā. Jāņem ja vērā risks, nedrīkst būt tā, ka Eiropa Eiropas investīcija bankā uh, kaut kā pazūd līdzekļi. Kopienas budžets šeit ir svarīgs. Uh, negribam palielināt uh, katru reģionu finansējumu, bet pārvietot finansējumu. Tāpēc mēs neprasījām šeit palielinājumu. E, būs iespējams e, pārvietot kapitālu atkarībā no prioritātiem, piemēram, ārlietu politikā vai uh, e, citās jomās. Pirmais grozījums pastiprina budžeta kontroli, attīstības sadarbība. Uh, tur ir vairāk jāiesaist abas budžetlēmē institūcijas tiks izveidota platforma, kurai būs jāsāk darboties. Un šeit ir runa par pielāgošanos Lisabonas līguma prasībām. Otrajā Lisabonas, es atvainojos, otrajā grozījumā ir runa par EIB budžetu politiku. Ārējās darbības ir jāfinansē uh, attīstības sadarbība, saglabājot uh, līdzsvaru starp uh, iesaistītajām pusēm. Un trešajā grozījumā mēs vienkārši uh, šeit uh, prasām palielināt rezerves. Un tādējādi var uzlabot attīstības politiku, neietekmējot budžetu. Paldies! Paldies, Štojāna kungs, lūdzu. Thank you, Mr. Mrs. Paldies, priekšsādātājs kundze. Es e, biju ēnu refer F referents ekonu atzinumu sagatavošanā, un es jau toreiz nodrošināju veiksmīgu sadarbību ar referentu. Un tomēr mums joprojām būs jāsadarbojās, jo ekonu komiteja uzskata, ka joprojām ir e, zināma uh, rigiditāte vairākos no grozījumiem. Piemēram, 21. grozījumā tajā tiek ieteikts Eiropas investīcija bankai attiecībā uz rezervju garantijām, tad eh, nodrošināt šīs garantijas tādām valstīm, kurām ir vissliktākā pieeja tirgumu. Mēs neatbalstam šāda veida ierobežojums Eiropas investīciju bankai, bet, kā jau teicu, ar referentu un pārējiem ēnu referentiem mēģināsim panākt kompromisu. Paldies! Jā, ich... Jā, es domāju, ka referents jau piedāvāja tikties ar ēnu referentiem, lai izstrādātu kopīgu tekstu. Ivailo vēlreiz noslēgumā lūdzu. Yes, that... Paldies! Tikai īsi vēlējos pateikt, ka Vispirms liels paldies kolēģiem. Mēs domājam vienās sliedēs un esmu pārliecināts, ka mums izdosies atrast visiem pieņemam tekstu redakciju. Protams, ka diskusijas būs, bet vēlētos visiem atgādināt, ka lēmums tiks pieņems koplēmuma proce procesa ietekmē. Līdz ar to mums būs jārunā, un to arī darīsim arī ar padomi. No parlamenta puses uzskatu, ka būs zināmas grūtības pārliecināt padomi. Arī Stolojan kungs jau pieminēja, ka jā, mums ir nepieciešama zināma elastība patreizējo griestu ietvaros, un tomēr arī no parlamenta puses mums būtu jābūt vienotiem un mēģināsim pēc tam jau vienoties ar padomu. Paldies! Gut, vielen Dank. Uh... Labi, paldies. Tad, uh Nākamajā budžeta komitejas sēdē mēs par to balsosim, un uh, pēc tam tas tiks skatīts plenārs sēdē. Tagad varam pāriet pie 16. un 17. darbkārtības punkta. Rēmers Bēge šobrīd ir aizņemts, bet Šurjans ir atbildīgs par solidaritātes fonda izmantošanu. Laslavs Surjanam tad ir eh, šis te pateicīgais uzdevums, ja mēs uzskatām, ka tas, ko Rāmers Bēg mums piedāvā attiecībā solidaritātes fondu īrijā, ja mēs tam piekrītam, tad eh, viņš eh, piedāvās mums veikt šo pārvietojumu. Un tāpēc es gribēju ietaupot laiku, apkopot šos abus punktus. Vai kāds no jums gribētu vēl kaut ko teikt, vai viss jau ir pateikts, kas būtu sakāms? Vai mēs balsosim tad? Asu. Nein, wir... Nē, mēs nebalsosim, mums ir uh, jāsagaida padomas pozīcija. To mēs vēl neesam saņēmuši. Tātad esam visu izskatījuši, apsprieduši, labi. Tad uh, tagad tomēr ķersimies pie uh, balsojumiem, bet nevis par Rēmēru un Laslo, bet 19., uh, 21., 22., 23., 24. punktu mēs balsosim. Tur ir runa par uh, globalizācijas pielāgošanas fonda līdzekļu izmantošanu. Par visiem lēmumiem ir uh, viens grozījums par katru tātad, kuru Barbara tikko minēja. Aleksandrs Alvaro un Karls Haglunds to ir iesnieguši, un tur ir runa par to, ka gada ziņojumos uh, ir jāietver arī uh, tas, ka jāizvērtē, kā šie te pakalpojumi iz, ietekmē darba tirgu un darba ņēmējus. Tātad komisijai pēc tam vēl ir jāpaskatās, ne tikai jāiznosā līdzekļi, bet pēc tam arī jāpaskatās, kāda ietekme ir visam šim instrumentam, kāda ir bijusi, lai mēs par to tad būtu arī informēti. Šis grozījums uh, ir iesniegts par visiem sešiem ziņojumiem no 19. līdz 24. punktam. Visādi citādi nav nekādu grozījumu. Es tagad jautāju, vai mēs varam par visiem, gan par šiem sešiem ziņojumiem, gan par šo grozījumu, kas uh, parādītos šajā ziņ šajos ziņojumos, vai mēs varam balsot blokā. Jā, tātad kurš ir par? Danke. Paldies. Vai kāds ir pret? Paldies. Atturas. Viens atturas, viens balso pret. Pieņemts. Tad tagad pāriesim pie līdzekļu pārvietojumiem. 25. darbkārtības punkts. Šeit ir daudzi pārvietojumi. Laslā, tev vārds. Uh, thank you very much. Uh, Paldies. Vispirms uh, visa šo iespējamo pārvietojumu ķēdīte ir saistīta ar globalizāciju, un tikko jau mēs pieņēmām lēmumu, un balstoties uz šo mūsu pieņemto lēmumu, man nav nekāda cita iespēja, kā vien atbalstīt šos pārvietojumus ir tā saucamais globālais pārvietojums šajā pakotnē. Un to jau esmu pieminējis kopā ar gu, budžeta grozījumiem numur desmit. Un domāju, ka mums to vajadzētu atbalstīt. And, uh... Un e, šeit ir arī divi citi pārvietojumi. Viens nav Kobo News, bet tas tika pieminēts jau šobrīd sākumā. Tātad, ja pareizi atceros arī vakar, komisija ir iesniegusi pretsūdzību, ka tas nav mūsu šodienas darba kārtības izskatīšanā. Un e, mans jautājums ir, kā, kāda ir grupa nostāja par šo pārvietojumu? Uh, kuru pieminēja jau arī Alans Lamasūrs. Un tā ir 54. Tas ir pārvietojums. Atbalstām plūdiem Pakistānā. Kāpēc komisija mūs steidzināja, ir šā pārvietojuma humanitārā daba un Eiropas Savienības sejas saglabāšana pasaulē. Un tomēr atcerēsimies, ka mums ir noteikumi par laika grafikiem, par nepieciešamo tulkojumu, sagatavošanas laiku un tā tālāk. Jebkurā gadījumā no referenta puses raugoties, es esmu gatavs atbalstīt balsojumu, ja komitejas deputāti neiebilst. Tātad eh, vispirms uzskatu, ka mums vajadzētu lemt par to, vai mēs esam ieinteresēti vispār balsot par šo pārvietojumu numur 54 vai nē. Ja esam ieinteresēti, tad otrais jautājums, uz kuru atbildēt, vai esam gatavi balsot blokā par visiem kopumā, un tas arī būtu mans priekšlikums, vai nē. Ich denke, dass wir auf jeden Jā, paldies. Es domāju, ka mēs katrā gadījumā varam balsot blokā, kas attiecas uz pārvietojumiem saistībā ar globalizācijas pielāgošanas fondu. Tātad par šiem sešiem mēs varam blokā balsot, mēs tikko to jau atbalstījām, kas attiecas uz 54. Eh, pārvietojumu. Tur es uh, gribētu vēl uzdot jautājumu vai tad tā ir visa nauda, ko uh, mēs no Eiropas budžeta dosim Afganistānai. Laslā varbūt tu atcerēsies, ka komisārs triloga laikā vakar, vai tas jau bija pagājušajā nedēļā, neatceros vairs, kad tas bija, minēja, ka drīzumā notiks uh, donoru konference un ka augstā pārstāve Eštons kundze uh, Eiropas Savienības vārdā grib arī eh, nodrošināt līdzekļus. Bet es vismaz dzirdēju, ka tur bija runa par lielāku summu. Un tad daži kolēģi, un es arī uzreiz teicām, tad eh, viņai vajadzētu, eh, tāpat kā iepriekšējā komisāri, tātad Ferraro Valdners kundze toreiz darīja, at, atnāk pie mums un pastāstīt mums, cik daudz naudas tad viņa no Eiropas Savienības budžeta gribētu sniegt Pakistānai. Jautājums ir, vai tas ir viss, vai tas būs viss attiecībā uz 54. pārvietojumu, vai tomēr nē. Tātad vispirms es piedāvāju pirmos sešus pārvietojumus, kas attiecas uz globalizācijas fondu vien, par to blokā nobalsot. Vai jūs piekrītat? Joran. Man ir jautājums. Man ir jautājums. Komisijai par šo te, šiem te pārvietojumu par globalizācijas fondu, cik es saprotu, tad mēs uh, turpinām ņemt uh, līdzekļus no MVU Un mēs esam par to uzdevuši jautājumus. Tādā situācijā, ka mēs tagad atrodamies, tai uh, vajadzētu būt programmai, kas tiktu labi īstenot un labi iztērēt līdzekļi, bet tā tas nav, jo mēs turpinām ņemt līdzekļus no šīs programmas globalizācijas fondam. Vai mēs varētu saņemt papildus skaidrojumu no komisijas, kāds ir iemesls, kāpēc uh, šī programma netiek pienācīgi īstenota? Okay, wenn jetzt keine weiter... Labi, ja nav vairāk jautājumu, tad uh, es lūgtu vienu presi ar mums atbildēt uz šiem jautājumiem. Gan uz, par SIP programmu, gan arī par to, vai uh, tā būs visa palīdzība Afganistānai, atvainojos Pakistānai, saka priekšsādātājs kundze. Thank you, Madam Chair. I... Paldies, priekšsēdētājas kundze. Vispirms es atbildēšu uz Ferma kungu uzdoto jautājumu par maksājumu apropriāciju programmu, kura tiek izmantota Eiropas globalizācijas piemērošanas fonda līdzekļu piešķiršanai. Tiešām tas ir tas postenis, budžeta postenis, kurš visvairāk ir ticis izmantots maksājumu piešķiršanai, un iemesli, kuri visbiežāk ir saistīti ar pārvietojumu pieprasījumiem, šie iemesli visbiežāk piemin tos eh, kapitāla instrumentus un garantiju instrumentus, un maksājumu sakarā ir jārunā par mazo un vidējo uzņēmumu iesniegumiem, vai arī piešķīruma apropriācijas, vai arī gadījumos, ja piešķīruma apropriācijas jau ir pilnībā izmantotas. Un eh, parasti ir laika laika atšķirība, jo vai tas ir sākotnējais kapitāls vai piešķīrums, tad eh, dzīvildze ir 3 līdz 13 gadi, un patiesībā šie maksājumi bieži vien nāk tādā kā straumē. Un pirmajos programmas darbības gados Eiropas Savienības investīcija fonds izmantoja šos, šīs iespējas, un tās ir tikušas paredzētas maksājumos. Un, eh, protams, ka analizējot situāciju, komisija ir novērtējusi, ka patreizējā situācijā tā ir pietiekama likviditāte, lai apmierinātu visas līdz šim brīdim iesniegtās prasības. Jautājums par to, kādi mums ir instrumenti pieejami un eh, kurus vajadzētu izmantot dažādās situācijās un kāda ir uh, kāds ir dzīves cikls katram šim instrumentam, mēs esam sagatavojuši dokumentu un nosūtījuši to Heglunda kunga pasta kastītē. Heglund kungs eh, budžeta ģenerāla direktorātam uzdevušos jautājumus un atbildes mēs esam nosūtījuši šās komitejas sekretariātam un būtu varbūt jēdzīgi šīs mūsu atbildes arī izplatīt pārējiem deputātiem. Pamat pamatos doma jau ir tāda, ka maksājumu apropriāciju divu kategoriju, divu posteņu izmantošana nekādā gadījumā nav apdraudēta, jo vispirmām kārtām piesaistījuma apropriācijas ir saistītas ar Eiropas investīciju fonda juridisko mandātu. Un šie te pārvietojumi varbūt nedaudz ir saistīti arī ar mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Un eh, kopīga kapitāla gadījumā, šajā gadījumā tas ir saistīts ar ekonomisko situāciju, investīciju apjoms pieaug un arī ekonomiskais cikls mazliet mainās. Katrā ziņā šeit ir tāda diagramma un e, jautājums par Eiropas kopīgo kapitālu. Ir skaidrs. Ja nākamais jautājums par Pakistānu ārkārtas palīdzības rezervju mobilizācija ir domāta īslaicīgai palīdzībai Pakistānai, kur šobrīd ir ļoti nepieciešama. Tātad Pakistānai ir nepieciešams daudz palīdzības. Un eh, mums vajadzētu izmantot šo te pēdējo ārkārtas palīdzības rezervi, kura vēl ir pieejama šogad. Vēl šomēnes tiks sasaukta donoru konference, kura tad lems, un komisija arī mēģinās izskatīt, kāda līdzekļa ir pieejama un kādas programmas ietvaros, tas būs ceturtās kategorijas ietvaros. Kuras ietvaros ir paredzēta palīdzība trešajām valstīm? Daļa no šīs palīdzības jau tikus novirzīta Pakistānai, bet ir arī citi instrumenti, kurus iespējams vajadzēs mazliet pārkārtot saskaņā ar prioritātēm šo instrumentu izmantošanai. Ir tādi instrumenti, kurus tiešām mēs varētu izmantot īpašos krīzes apstākļos, piemēram, stabilitātes instruments, bet eh, patreizējā situācijā vairāk arī neko nevaru pateikt, kā tikai to, ka komisija pie jums vēl griezīsies, un priekšsēdētais kundze Jūs pieminējāt jau atbildīgo par šo pakotni, kurš varbūt ieradīsies jūsu komitejā. Dank, also. Paldies. Nē, tās vēl nav beigas. Ja, dan... Tad vai mēs varam ar šiem komisijas skaidrojumiem balsot blokā par šiem sešiem pārvietojumiem? Kurš par? Labi. Tad. Uh, 38. pārvietojums. Yeah. It's written down. 38. Jā, tur ir rakstīts 38. 29, 30. 29, 30, 31, 32, 33 un 34. Mēs par to tikko nobalsojām. Kā ar 38? 34. Oh no, I haven't seen any. Oh. Nē. Tad 53. ir globālais pārvietojums, mēs to atliekam uz pēcpusdienu vai uz nākamo Jā, mēs varam to apspriest pēcpusdienā, varētu to sasaistīt ar desmito budžeta grozījumu, un šis pārvietojums uh, netiks uh, balsots plenārsēdē. Un jautājums ir, vai mēs gaidām uz šo Pakistānas gadījumu vai nē. 50, 54. pārvietojums. Tātad līdz ar šiem komisijas skaidrojumiem, tad mēs tagad varam uzreiz pateikt, ka mēs esam par šo pārvietojumu. Jā, mm. considering that not ņemot vērā, ka visiem vēl nav iespēja bijusi izlasīt ēpastus par šo jautājumu, tad varbūt mēs varam lēmumu pieņemšanu par to, vai mēs balsosim vai nē, uz eh, pēcpusdienu atliek šo lēmumu pieņemšanu, jo tad mēs eh, koordinatoriem dosim iespēju iedziļināties detaļās. Es vienmēr esmu par to, lai mēs pēc iespējas drīzāk izdarītu lietas, kuras varam izdarīt. Koordinātori tikko signalizēja, ka mēs varam balsot. Nu, tad kāpēc gaidīt? Tad balsosim. Tātad, kurš ir pār 54. pārvietojumu? Lūdzu, celiet roku. Fine. Labi, pret. Neviens, tomēr, jā, viens. Kurš atturas? Neviens. Labi, viena balss pret, pieņemts. 56. pārvietojums. Tas mums tagad jāizskata. Uh, yes, uh, in this. Uh... Šajā pārvietojumā. Šeit tiek uh, veikt samazinājums kopienas statistikas politikai un uh, budžeta pozīcija par pasažieru tiesībām un transportu pieaug. Un man šķiet, ka svarīgāk ir uh, saņemt labu transportu nekā labu statistiku, tātad es varu atbalstīt šo te Eh, komisijas pieteikumu. Jā, bet ar 1,7 miljoniem eh, labu transportu panākt, nu to es apšaubu, bet tomēr referents gribētu, lai mēs atbalstām šo pārvietojumu, kurš piekrītam. Tanka. Paldies. Pret. Neviens, kurš atturas. Arī neviens. Tad esam apstiprinājuši arī 56. pārvietojumu. Jā. Vai mēs lūdzu varētu, mums vēl ir nedaudz laika, vai mēs lūdzu varētu vēl atgriezties pie plūdiem īrijā? Es uh, izlasīju un uh, redzu, ka 2. novembra plenārsesijā tas ir paredzēts jau plenārsēde. Mēs esam šo jautājumu apsprieduši, to tu tikko arī teici. Jautājums ir, vai mums nevajadzētu par to tagad arī nobalsot, pat ja padome vēl nav spējusi paust savu viedokli par to. Es pieņemu, ka mēs to varētu darīt, un tad mēs būtu paveikuši savu darbu, un padomē tad būtu pēc tam jāsniedz savs viedoklis, vai mēs varam balsot. Labi, tad mēs tagad balsosim par Raimer Bēgas uh, ziņojums, 17. punkts par plūdiem īrijā. Kurš par? Jā, paldies. Pret. Neviens. Kurš atturas? Arī neviens. Labi. Tad vienbalsīgi pieņemts. Un uh, līdz ar to šis te saistītais budžeta grozījums, kā Laslaus saka, par to arī vajadzētu balsot pozitīvi. Kurš piekrīt šim pozitīviem balsojumam labi? Kurš pret? Neviens. Atturas? Arī neviens. Labi. Tad esam izdarījuši visu, kas bija paredzēts šorīt priekšpusdienā. Nē? Nu, principā jā. So what we do about the transfers for other sections? We have transfers ah, so. for other sections. We can take them this mhm. afternoon mm -hmm. maybe, but Mr. Manka is not here, so... Jā, will... ich habe jetzt hier... Tā, man tagad ir uzdevums jautāt sociāldemokrātiem, ko mēs darīsim ar pārvietojumiem attiecībā uz citām institūcijām. Manka nav klāta Dereks. Labi, redzu Dereku, šķiet būsim to atrisinājuši. Dereks ir gatavs mūs tad uh, informēt un virzīt attiecībā uz citām institūcijām. Un sāksim ar 26. punktu Kobuņūs. Also, ich habe jetzt gerade gelernt. Tikko uzzināju, ka divi līdzekļu pārvietojumi, kas eh, tika prasīti parlamentam, par tiem mēs spriedīsim šo pēcpusdienu ar Vēlas kungu ģenerālsekretāru, un tad pieņemsim mūsu lēmumus, bet par visiem citiem lēmumiem mēs tagad varam lemt. Derek, tev vārds. The two, um, I was... Eh, divi pārvietojumi, tā tad eh, mēs jau ar Maņkas kungu par to runājām, bija C10 un C11 pārvietojumi, bet tie ir divi, par, par kuriem mēs runāsim šovakar. Un tie andren? Un pārējie? I, I believe that there's, there's no problem. Ar pārējiem problēmu nav. Dan stimmen wir zuerst Tad balsosim vispirms par kopienu tiesu. Jā, par piekto. Un pēc tam par otro. Labi, par, pret, pret nav neviens, atturas arī neviens. Tad balsosim par sesto kopienu tiesas pārvietojumu par Danke. Paldies. Kurš pret? Kurš atturas? Neviens. Tad pāriesim pie reģionu komitejas. Tas um, ir informa informācijai. Kurš par? Paldies. Pret. Atturas. Labi. Tad uh, eh, reģionu komiteja info 3, 2010. gads. Kurš par? Pret? Kurš atturas? Nobalsots. Tad par trešo un pēdējo reģionu komitejas inf 4 pārvietojumu. Tur ir uh, runa par uh, 382 uh, tūkstošiem eiro, kurš par. Paldies. Pret. Atturis. Labi. Tad tas arī būtu izdarīts. Nu, gan vairs nekā nav. Labi. Tagad mēs esam paveikuši savu darbu, kas bija jāpaveic līdz pusdienlaikam, tad tiksimies visi atkal trijos pēcpusdienā. Paldies!